Il faut que je commence. Chers collègues. Tātie kolēģi, labrīt. Gribētu sākt darbu. Pat ja saprotu, ka visi gluži vēl nav atnākuši. Un tie, kas atbild par 22. darbu kārtības punktu, arī vēl nav klāt. Bet, nu, katrā ziņā referente ir šeit, Harkins kundze ir šeit, un ir arī pāris ēnu referentu. Un tāpēc ierosinu, ierosinu sākt darbu Un 22. punktu ietvaros uzreiz došu vārdu Marijanai Hārkinai. Viņa runās par atzinumu, kas sagatavots par pārrobežu brīvprātīgā darba atzīšanu un veicināšanu Eiropas Savienībā. Tas nav pašiniciatīvas ziņojums, nē, tas ir atzinums. To sagatavojam kultūras komitejai, un šodien mums jāapskata atzinuma projekts. Lūdzu, Harkins kundze, jums vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji. Protams, ka tas nāk kā reakcijas komisijas paziņojumu, kur tiek runāts par šādu brīvprātīgā darba atzīšanu Eiropas Savienībā. Un tas nāk arī kā turpinājums 2011. gada pasludināšanai par brīvprātīgo gadu. Viens no pirmajiem punktiem, ko iekļāva atzinumā, un tas parasti tiek iekļauts šāda veida atzinumos par brīvprātīgo darbu, respektīvi, ka brīvprātīgo darbs nav uzskatāms par apmaksāta darba aizstājošu, apmaksāta darba aizstājošu elementu. Nē, nedrīkst samazināt apmaksāta, dar, apmaksātas darba vietas, lai tās aizstātu ar brīvprātīgo darbu. Kaut gan tāda tendence, diemžēl, ir novērojama. Un es domāju, ka šāda veida paziņojums ir jāpasaka, un tas jādara jau pašā sākumā. Ceturtajā punktā aicina komisiju ES 2020 stratēģijas ietvaros izstrādāt un atbalstīt tādas iniciatīvas, kas ļautu brīvprātīgiem darbam nodrošināt viedu un visiekļaujošu um, attīstību. Tālāk te runājam par flagmaņu projektiem, kā piemēram jaunie, jauniešu kustībā, tāpat Tāpat vēlamies pie, pieminēt arī for, oficiālo un neoficiālo apmācību, arot apmācību, kas ir iet uz ilgspējīgu izaugsmi, tad eh, ļoti daudz brīvprātīgi ir iesaistīti tādos projektos, kas cīnās pret klimatu pārmaiņām un, eh, protams, eh, brīvprātība, brīvprātīga darbība pilnīgi noteikti veicina arī sociālo iekļautību, neatstumtību. Šobrīd eh, strādājam arī pie Eiropas programmas, tā ir viena no tādām, tādiem el, atsevišķiem elementiem, bet komisija kopā ar CDFO apskatīja iespēju ja, izstrādāt jaunu de, mm, de, dokumentu, kas būtu Eiropas pilsoņu pase, nu, ta, izglītības pase. Nu, tas arī būtu saistīts ar šādu veidu rīcībām, bet, nu, parasti brīvprātīgo darbu ietvaros par šādas certifikācijas nenotiek. Sastie punktā nu, pieprasām atbilstošu finansējumu. Uh, Te īpaši runājam par konkrētu eh, Grundvig programmu, kur parasti tiek atbalstīti jau tādi pieredzējuši brīvprātīgie, bet šie, šobrīd tiek runāts, ka līdzekļi varētu tikt apgriezt šai programmai, un tas nebūtu mm, atbalstām. Septītajā punktā piedāvājam izveidot pārobežu tīklu. Esmu jau sastapusies ar vairākiem dokumentiem, kas runā par šiem elementiem, bet. Uh, ja nu brīvprātīgie dodas pāri robežām, tad reizēm ir vienkāršāk eh, doties eh, šādus tīklus veidot ar kaimiņu attiecībām, jo šeit izmaksas nav tik lielas, ir līdzīgākas kultūras un tam līdzīgi. Tur eh, nereti, protams, gadā, protams, var gadīties arī tā, ka brīvprātīgi dodas no Oslo uz Romu, bet es domāju, ka lielākā daļa brīvprātīgo tomēr dosies vienkārši pāri robežai uz tuvējo kaimiņu valstu, un tāpēc vajadzētu tieši šāda veida mazus soļus virzīt uz priekšu, kas tālāk novest pie lieliem rezultātiem. Tālāk, pieminot kādus dokumentus, varu minēt, ka te ir virkne dažādu barjeru, ar ko sastopas pilsoņi tajā brīdī, kad vēlas darīt brīvprātīgo darbu kaimiņu valstīs, kad vēlas ceļot uz šīm kaimiņu valstīm valstīm, apmesties tajās. Un tāpēc mums nepieciešams skatīties uz to, kāda tad šie šķēršļi ir un kā pārliecināties, ka tie tomēr nespēja, ka nevar kavēt brīv, ka tie nekavē brīvprātīgos devītajā. Eh, runājam par to, ka brīvprātīgo darba laiks tiek izmantots kā līdzfinansējums Eiropas projektos. Eh, es saprotu, ka tas ir iekļauts daudzos uh, Uh, projektos, bet daudz dalībvalstu šo iespēju neizmanto. Un, protams, ir milzīga starpība, ja darbojas brīvprātīgie šādos Eiropas projektos. Un visbeidzot, desmitajā punktā aicina komisiju mudināt dalībvalstis pieņemt starptautiskās darba organizācijas robas grāmatu par brīvprātīgā darba novērtēšanu. Tādā veidā, uh, nu, daudz dalībvalstis ir jau pieņēmuši šo rokas grāmatu par Bet, ja to panāksim visā Eiropas Savienībā, tad tādā gadījumā mēs pārliecināsimies, ka ir ļoti labi salīdzināmi dati, un, kā jūs zinat, šādi dati mums ir vajadzīgi. Ja vēlamies pārliecināties, ka mūsu izveidotās politikas e, darbojas uz vietas. Nu, tālūk, priekšsēdētāji, tāds ir mans atzinums, labprāt uzklausītu kolēģi viedokli par to, un varbūt, ka viņiem ir vēl kāds papildīdais. Jā, paldies, cienējumās kolēģi un cienējumā kolēģi. Es eh, uz uh, īstu brīdi nomainīšu Perezes kundzi. Un paldies uh, referentē Harkinas kundzei. Nākamais, kas vēlas runāt, ir Raptī kundze. Lūdzu, Raptī kundze, jums tagad vārds. Priekšstādātājs kundze, paldies un apsveicu ar to, ka uzņēmaties savu amatu tūpākajiem divu pusgadiem. Gribu pateikties Harkin kundzei par viņas lielisko darbu, ko viņa ir īstenojusi. Eh, viņas pieredze ar vienu ir eh, ļoti vērtīga un tā atainojas eh, viņas ziņojumos un atzinumos. Divi punkti no manas puses būtu uzsverami. Tie ir saistīti ar otro punktu un trešo punktu atzinumā. Trešajā punktā lasāms, ka brīvprātīgais darbs uh, Uh, palīdz uh, sniedz ieguldījumu nabadzības apkarošanā, vienlaikus palīdzot panākt ekonomisko un sociālo koheziju. Tas ir otrajā punktā. Es gribētu, lai tur būtu minēts, ka uh, brīvprātīgais darbs sniedz ieguldījumu. Nu, es to saku uh, garā uh, formulē, to var labāk izteikt. Tātad es gribētu katainojas ideju, ka brīvprātīgais darbs sniedz ieguldījumu cilvēku uh, vērtīguma sajūtā. Es eh, runāju te par pensionāriem, kuri gan ir izgājuši pensijā, taču viņi var būt vērtīgi vai arī uh, Te vēl varētu būt runa par cilvēkiem, kur dažādu iemeslu dēļ nevar nonākt darba tirgū, taču viņiem ir zināšanas un kvalifikācija, īpašības, kas var būt noderīga, noderīgas darba tirgū. Un trešajā punktā minēts, ka brīvprātīgais darbs nedrīkst aizstāt apmaksāt darbu. Es ierosinātu, ka brīvprātīgais līdz tekus tam nedrīkst aizstāt uh, valsts pienākumus. Tātad valstī pienākumu saglabājas, neatkarīgi no tā, ka ir cilvēki, kas grib strādāt brīvprātīgo darbu. Es esmu atvērta. Ja Harkins kundze uzskata, ka mani priekšlikumi ir tā vērti, lai tos iekļautu atzinumā, tad mēs varam arī to iesniegt kā grozīmos. Paldies, veiksmi darbā tālāk, Harkins kundze. Jā, fiendā. Jā, paldies. Es tagad došu uh, vārdu Helmerkungam. Uh, well, madam... Jā, paldies priekšsēdētāji klaus, esmu klausies šajās diskusijās, bet man jāsaka, ka manī valda ar vien vairāk tāda nerealitātes sajūta, gandrīz surrealisms man pārņem. Nāk la, prātā visādas metaforas, lūk, rotaļāties, kamēr notiek milzīgas traģēdijas, nu, lūk, bērnu spēlītas Titanikam grimstot un tam līdzīgi. Mēs šeit sastopamies ar vislielāko, būtiskāko krīzi, ko esam piedzīvojuši Eiropas Savienībai, kad un te mēs runājam par pārriebežu brīvprātīgo darbu. Nē, nu man jāsaka, es pārstāvu 4 miljonus iedzīvotāju Lielbritānijā, un neviens no viņiem nav pie manis ieradies un teicis, lūk, es gribu vairāk nodarboties ar brīvprātīgo darbu, bet gribu to darīt citā valstī, lūdzu palīdziet man. Vai tiešām ir tāds pieprasījums, ir tāda vajadzība, par ko mēs vispār šeit runājam, kāpēc par to runājam? Es zinu, ka tie cilvēki, kas dara brīvprātīgo darbu, viņi viņi dodas uz trešās pasaules valstīm un tā tālāk. Viņi varbūt dodas uzcelt kādu slimnīcu vai skolu Āfrikā un dzirdējam, nu, kur ierosinājumu, ka varbūt viens gribēs doties no Itālijas uz Oslo, kāds te teica. Uh, Vai tiešām ir tādi cilvēki, kas vēlas to darīt uz Oslo? Kāda tad jēga ir šim brīvprātīgiem darbam galvenokārt? Taču tas ir vietēji rakstura jautājums. Tie pār, te parasti runājam par cilvēkiem, kas ir palīdzēt vietējai pašvaldībai, vietējai kopienai. Un vēl viena lieta. Nu, sauciet mani par naivu un muļķi, ja vēlaties, bet es uzskatu, ka brīvprātīgais darbs ir brīvprātīgs, vai ne tā? Un tagad šķiet, ka mēs redzam kaut kādu ārkārtīgi sarežģītu Eiropas birokrātisku struktūru, kas nu tagad regulēs brīvprātīgo darbu. Nu, man liekas, tas pilnīgi neiespējami savādi. Nu, es eh, ne, savu četru miljonu vēlētāju vārdā var teikt, ka viņi par to nerunā. Vai tiešām tas, ko mēs šeit darām, būtiski ietekmē šos individus tur, laukā, tur ārā, kurus mēs pārstāvjam? Uh, šī jauniešu kustībā programma. Es nezinu nevienu savā vēlēšana apgabalā, kurš pat par to ir kaut ko dzirdējis, nemaz nerunājot par to, ka gūs no tās kādu labumu. Mēs runājam par Eiropas skolu pasi, vai kāds vispār no iedzīvotājiem zina, kas tas tāds ir, ja tā pastāv tikai šo sienu ietvaros. Tas ir kaut kas tāds, par ko mēs runājam, lai paši sev radītu labsajūtu. Nu, vēl viens piemērs te tik minēts, ne, ne šodien, bet vakar tik minēts Eiropas aktīvās novecošanas gads. Nu, es gribētu zināt gan, ko, ko vispār nozīmē nozīmē šī aktīvā novecošana. Man ir 68 gadi, varbūt esmu lielīgs piemērs šādai aktīvai novecošanai, es nezinu, bet es nezinu nevienu pašu individu, kas tur būtu laukās ar maniem četriem miljoniem vēlētāju, kur, kas būtu saņēmis palīdzību no kaut kādas aktīvās novecošanas programmas, lai būtu par to pat kaut ko dzirdējis. Arvien vairāk pavadot laiku šai parlamentā, un nu jau tie ir 12,5 gadi, man arvien vairāk nostiprinās eh, iespējas, ka mēs radam darba vietas paši sev, runājam paši ar sevi runāju par lietām, kam ārpus šī nama nav absolūti nekādas nozīmes un jēgas. Paldies! Jā, fīmen. Paldies, Helmer kungs. Varbūt, ka daži kolēģi varētu atbildēt uz jautājumu, ko jūs uzdevāt. Es zinu, ka mums pēc tam būs balsošana. Varbūt, ka kolēģi varētu runāt īsi. Jūs eh, runājat ļoti provokatīvi, un tie, kas pieteicās, ir garš saraksts Lamberts kundzei, un pēc tam uh, nekaustināties. Džīna Nemberta. Right. Uh, Jā, paldies priekšādātā. Domāju, tas, ko nu pat dzirdējām, ļoti labi demonstrē to, ka mūsu viedokļi ir ārkārtīgi atšķirīgi un arī liela starpības starp reģioniem, kurus pārstāvam. Jā, daļa no jautājumiem, ko jūs minējāt, es zinu cilvēks, kas nāk no Vācijas un, piemēram, Austrum Landonā nodarbojas ar brīvprotīgo darbu un tam līdzīgi tāpat arī ir virkne citu jautājumu un cilvēki ir ieinteresēti šādā pārobežu brīvprātīgo darbā. Varbūt ne tādos ļoti mazīvos apmēros, bet tomēr pietiekami daudzi. Un arī daži no jautājumiem, kas šeit minēti, nu, piemēram, astotais punkts par juridisko skaidrību šajā kontekstā kontekstā diezgan svarīgi par to, kā tiek piemērot apdrošināšana, kā sociālās eh, nodrošinājuma sistēma darbojas šādos gadījumos un tā tālāk. Un šie jautājumi pilnīgi noteikti ir tādi jautājumi, kas parādās uzpēd laiku pa laikam. Pāris eh, punkti, kurus labprāt pievienot šim atzinumam. Domāju, ka tas ir diezgan, ka tas ir lielisks atzinums un pilnīgi noteikti skar svarīgākos. Viens, ko gribēju vēl pieminēt, ir darba ņēmēju atbalsts brīvprātīgajiem. Es domāju, tas ir diezgan, tā ir diezgan liela problēma virkn, virknē dalību valstu. Pilnīgi noteikti tas tiek uzskatīts kā par korporatīvu sociālu atbildību un varbūt to vajadzētu šeit uzsvērt par to kaut ko teikt. Es labprāt iesniegtu īsu grozījumu par to. Otram kārtām. Uh, runājot par to, kā veicinām brīvprātīgo daudzveidību, arī tas ir vēl viens punkts. Eh, tika piemen, pieminēta Grundvika programma, jā, tā attiec uz vienu konkrētu sektoru, bet ir jau, protams, vēl arī daudz citu sektoru. Un nu, tātad tie tie punkti, ko es gribēju minēt, tie tādi divi punkti, tādi mazi nelieli papildinājumi, ko labprāt gribētu izdarīt šim pašreizējiem atzinumam, ko uzskatu par diezgan izcilu. Paldies, Džēna. Tagad Tomas Māns lūdzu. Paldies, priekšādātājs konce. Es ļoti priecēju, ka tu esi iesēdusies tajā vietā pavisam oficiāli. Tiesnīgs paldies Marijanai. Viņai jau tika izteikts uzslavas. Marijana pati ir bijusi skolotāja, tas nozīmē, ka viņa ir spējīga precīzi izteikt uh, domas un bū, darboties arī pedagoģiski, un to mēs izjūtam arī daudzos ziņojumos, tādēļ gribu izteikt uh, uh, savu atbalstu. Gribētu teikt, uh, komentāru Rodžeram Helmeram. Mīļais Rodžer, tas, esmu ļoti priecīgs par to, ka mums ir cilvēki, kas ar, eh, strādā brīvprātīgi. Ir eh, jāpriecājas, ka to var atbalstīt. Un cilvēki, kuri saka, eh, jā, es vēlos sniegt savu iegūtiem, tas ir tas, kas mūs piešķir vērtību. Es zinu, ka simtiem tūkstoši piedalās un viņi vēlas šajā brīvprātīgā eh, gadā darboties, un mums ir jādod viņiem šādu iespēju. Otrakārt, par aktīvo novecošanos. 2010. gadā es sastādīju šeit ziņojumu par eh, pauģu taisniegumu, un toreiz mēs ieteicām komisijai, varbūt mēs varētu arī Eiropas gadu ieviest aktīvē novecošanā. Komisija piekrita, un tagad mums tas ir vairākos sanāksmēs. Esmu teicis, eh, ka 2012. gads būs aktīvas novecošanas gads. Ko tas nozīmē? Ka Rodžers Helmers, kas vienmēr ir tāds drusku nekaunīgs, personīgs un vienmēr ļoti bieži ironisks un ļoti bieži arī provocē, bet arī pasaka lietas, kā nāk lai uz galvas. Uh, mēs varam par viņu teikt, jā, viņš vienkārši nenoveco, bet viņš kaut ko dara, aktīvi dara. Tas nozīmē, ka vecuma uh, laikā uh, sniedz savu ieguldījumu, uh, rada savienojums starp paudzēm, veciem un jaunajiem, un rip, rūpēs par to, ka darba vietā strādā kopā vecie ar jaunajiem, un sadarbībā ir viena vien situācija, kurā katrs ir uzvarētājs, un uh, novecošanās process, kāds mums ir, tas ir ļoti patīkami, ka ir šāds process, ka mēs, šis laiks ir ilgāk un pēc iespējas veselie cilvēki. Mums ir 5 miljoni eiro, katram gadam paredzēti, varbūt tas nav tā sevišķi daudz, bet uh, sociālai partneri arī tur piedalās, uh, Rodžēri arī dalību valsts tur piedalās, es domāju, ka esam spēruši lielu soli. Laika dēļ es varbūt ilgāk nerunāšu pa trešo punktu. Brīvprātīgais darbs nedrīkst būt aizstājies uh, apmaksātam darbam. Tas tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Uh, tie, kas ar lielu aktivitāti e, šeit dodas e, un izdara darbu, un viņiem pateikt, nu jā, ļoti lieliski, tu neko nesaņēš par to, tā tas nav domāts. Mēs negribam to, ka mums rastos tāda paudze, kas vienmēr būtu praktikanti, kā lēts darbspēks, to mēs nevēlamies. Mēs gribam motivēt, mēs gribam, lai sabiedrība locekļi sniegtu sev ieguldījumu. Roger, tur ir daudz kas vairāk, tas noteikti nepaliks tikai šajā zālē, tas vienalga nē, tas nozīmē, mēs jau esam arī internetā un cerams, ka daudzi jauni cilvēki sēž un mūs klausās. Uh, Un eh, arī tas, ko tu teici, eh, eh, nebūs gluži par velti bijis. Paldies! Merci, monsieur Boulan, puis... Paldies, uh, Bulan kungs un tad Blinkevičs kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka Anna referents nav šeit uz vietas, un līdz ar to es gribu sveikt Harkinas kundzi mūsu ref, Anna referents vārdā. Uh, Uh, mēs iesniegsim vēl grozījumus, un es gribētu sacīt to, ka brīvprātīgais darbs nu diena ir svarīgs, tas nodrošina labāku sociālo iekļautību, un tā ir daļa no 2020. gada stratēģijas. Me, uh, stratēģijas. Uh, kā um, Eiropas pilsoņi arī iemācās uh, pildīt viņu pienākumu. Mēs runājam par to, ka 2013. gads būs Eiropas pilsonības gads, un tā tad, tādā veidā pilsoņi arī apzinās, ka viņiem ir viņu pienākumi pret Eiropu. Un tas veicina, brīvprātība veicina šo piedarības sajūtu Nu, viens puses brīvprātīgais darbs ir kaut kas, uh, ir tāda vietēja rakstura par, par, parādība, taču pārobežu brīvprātīgais darbs varētu nodrošināt šo piedarību sajūtu Eiropai. Eh, cilvēki, kas eh, piedalās brīvprātīgajā darbā, paši gūs labumu no tā un arī uh, sabiedrībai no tā ir labums. Gadrā ziņā mēs būtībā piekrītam Harkins kundz nostājai. Paldies, Blinkevičotas kundze, lūdzu. Poņa pirmininkē, aš ir paldies priekšstādātāji. Arī es no savas puses gribētu sveikt atzinumu sagatavotāju jo mums ir jāveicina brīvprātīgais darbs. Nepietiek ar to, ka mēs paziņojam, ka kāds gads ir brīvprātīgā darba gads. Ar to vien nepietiek manā skatījumā. Visām mūsu darbībām ir reāli jānes rezultāti. Pat laban brīvprātīgā darba izpratne katrā no 27 dalībvalstīm ir visnotaļ atšķirīga. Un ir vairākas dalībvalstis, kuras tikai sāk savu līdzdalību brīvprātīga darbā dažādu iemeslu dēļ, jo bieži vien cilvēkiem vai nu nav pietiekoši ienākumi, tad viņiem ir jāstrādā un viņiem paliek maz laika brīvprātīgiem darbam. Taču, ja mēs pieņemsim lēmumu par brīvprātīgā darba veicināšanu, tad tas būs ļoti pozitīvs solis. Proti tas uh, iedrošinās vecā gada gājuma pilsoņus piedalīties tādās aktivitātēs, kas iespējams nav tik svarīgas kā apmaksāts darbs, tad mēs arī ļausim jauniešiem iegūt tādas prasmes, kas var noderēt viņiem vēlāk viņa karjerā. Treškārt, arī eh, invalīdi varētu no tā gūt labumu, jo tad viņi nepaliks eh, iesprostot četrās sienās. Es gribētu atbalstīt tos kolēģus, kuri izteicāt par trešo atzinuma punktu. Mums ir ļoti uzmanīgi jādomā par to, kā mēs varētu izvairīties no situācijas, kad negodīgi darba devēji izmantotu šo, da šo brīvprātīgo darbu, lai nemaksātu viņu nodarbinātajiem algu jo šādā veidā darba devēja varētu izvairīties no nodokļu maksāšanas, taču tas nebūtu pieļaujams. Referentei vārds, atzinuma sagatavotājai vārds. Paldies! Es izteikšos eh, īsi, jo zinu, ka laika nav darba. Uh, eh, Raptī kundze, es piekrītu jūsu ierosinājumiem, ka cilvēkiem uh, ir tad iespēja justies uh, vajadzīgiem, un tas arī sniedz iespēju piedalīties uh, aktīvajā pilsoņu dzīvē. Tātad uh, mēs pieņemam jūsu priekšlikums. Pažēl, Helmer kungs, jūs uh, sacījāt, ka šodien jums ir 60, uh, aprit 68 gadi. Nu, jūs sacījāt, jūs, jūs tas 68 gadu vecs. Nu, ja gadienā tā ir jūs dzimšandiena, gribu jūs apsveikt. Uh, Nu, jā, jūs runājat par to, kas notiek uh, uh, ārpus eh, parlamenta ēkas. Mēs nedzīvojam paralēlās pasaulēs. Mēs ļoti labi zinām, ka uh, tūkstošiem cilvēku piedalās brīvprātīgā darbā. Un daudzi brīvprātīgie vēlas strādāt viņu pašu dalībvalstīs, bet ir arī tādi, kas vēlas īstenot šo darbu pārobežu kontekstā, un mums ir viņiem jāpalīdz. Uh, Un te ir jāņem vērā, ka eh, mums jāļauj brīvprātīgajiem apjaust, ka viņu darbs arī ir daudz kā vērts, kaut arī viņi nesaņem algu par savu darbu. Un Eiropās pase arī arvien vairāk tiek izmantot, īpaši jaunieši to dara, un te brīvprātīgajiem darbam arī savu nozīmi. Vēl um, globālie uzņēmumi saprot, ka brīvprātīgais darbs ir ne tikai uh, labs uh, viņu uzņēmēju darbībai, bet arī cilvēku personāla attīstībai. Tomas kungs, uh, mana kungs, es saprotu um, jūsu arguments un es tos atbalstu. Blinkevičutes kundze, jūs runājat par uh, vecā gada, gada gājumu cilvēkus un uh, par to, ka jaunieši arī var šādi iegūt viņiem noderīgas uh, prasmes, un uh, šie priekšlikumi arī man ir pieņemami, cerams, ka mēs varēsim tos iekļaut mūsu atzinumā. Paldies! Paldies! Atzinums sagatavotājs saka priekšsēdētāji. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 31. janvārs, pulksten 12. Un tad mēs izskatīsim šos grozījumus 29. februārī. Tātad mums ir nedaudz laika. Tagad mēs pāriesim pie balsošanas. Gribu jums atgādināt, ka mēs esam pielikuši klāt mutisko jautājumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Taču vispirms balsosim par eh, Kornelīsen kundzes ziņojumu. Viņa gan nav mūsu vidū, ja pareizi saprotu. Uizgalē kas... Kur viņa ir palikusi? Es viņu redzu. Ā, jā, šeit viņa ir. Labi, saka priekšsēdētāji. Sorry. Et, euh, tout le monde a sa carte? Visiem ir balsošanas karte par rokai. Sa carte, donc nous n'aurons pas de problème. Labi, tātad nekāda problēma šeit ziņā mums nebūs. Pirmais punkts, pirmais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Y kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais punkts. F kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk jauns punkts, 28. Eh, grozījums Kozlovska kungs par pret atturas pieņemts. M kompromiss eh, pār, pret, atturas pieņems. Ceturtais punkts. Kompromisa grozījums X par, pret, atturas pieņemts. 31. Jazlovīskas kundzes grozījums par, pret, atturas pieņemts Pieņemts pēc 4. punkta 32. pupakis kunga grozījums. Tas atkrīt tagad. Līdz ar to balsosim tagad par 6. Punk 5. punktu 33. Karnoha grozījums par pret atturas noraidīts. Tā tad tagad pārējām pie H kompromisu grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Le vote est ouvert. Pārbaudīsim elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 21 pār, 18 pret, 1 saturs Labi, pieņemts. Tagad pārējiem pēc piektā punkta pie 39. kabrinoha grozījuma par pret atturas. Man ir iespējas, ka ir pieņems, bet nu pārbaudīsim elektroniski, lūdzu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 25 pār 15 pret, tātad pieņemts. Sestē punktā. I kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 42. grozījums atkrīt, un līdz ar to tagad piedāvāju balsot par 47. grozījumu dalītais balsojums. Vispirms balsosim par to grozījumu daļu, kas eh, tekstā izpaužas no vārdiem. Oui, oui, je comprends, mais ça, un amendement ne peut pas commencer par which. Nu, grozījums gan jāsaka nevar sākties ar vārdiem which will. Ak tā, nu labi, saka priekšstādētāji. Tā tad balsojam par 47. grozījumu divās daļās. Viss uh, grozījums kopā bez tās daļas, kas ir which will shift līdz vārdiem decreasing public deficit. Tātad kurš ir par šo pirmo daļu? Pret, atturas, pieņemts. Kas ir par to, ka otrā daļa tiek pievienota? Par, pret, atturas, Nav skaidrs, pārbaudīsim otro daļu elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balso. Divi tautas partijas pārstāvi balsotāji par daudz. Nu, labi, labi, saka priekšstādātāji. Tātad 15 pār 27 pret noraidīts. Līdz ar to pārējām pie trešās grozījuma daļas No, la troisième partie. Nē. Uh, eh, trešajai daļai. Mm, par trešo daļu nav jābalso, jo otrā ir atkritusi, noraidīt, tātad 48. grozījums arī atkrīt, pārējām pie 7. punkta J kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pēc 7. punkta 53. grozījums par, pret, atturas, pieņemts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 Vēl divi nav balsojuši. Nu, tautas partijas labākā prakse. Tā ir koordinatoru vietniece. Man ir iespējas, ka te par daudz ir balsojuši. Tāda 15 par 24 pret. Tā tad norādīts. 54. pupakis kunga grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums K par pret atturas pieņemts. 57. kabinoha grozījums par pret atturas noraidīts. L kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Līdz ar to pārējam jauns punkts V kompromis par pret atturas pieņemts. Desmitajā punktā 65. Kingas Gonsas grozījums par pret atturas noraidīts. Desmitajā punktā K kompromis grozījums, Q kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 11. punktā 67. Harkins kungs grozījums par pret atturas atturas pieņemts. 12. punktā 68. grozījums par pret atturas pieņems. 13. punktā 69. Kornelisena grozījums. Tas atkrīt, jo man šķiet, ka mēs jau esam balsojuši par M kompromisu grozījumu. Līdz ar to mēs balsosim par 70. grozījumu. Tā autors ir Arika kungs par, pret, atturas, noraidīts. 15. pāntā N kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 16. punktā O kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to pāriem pēc 16. punktā pie 77. kabinaka grozījuma par pret atturas pieņemts. Ah, Jūs gribat eh, elektronas pārbaudīt tātad 78. pupakis kungu grozījums par pret atturas pieņemts. 17. punkts P kompromis grozījums par pret pret atturas pieņemts. Līdz ar to pārējiem. 17. punktā pie 83. grozījuma, kas acimredzot pie mums nonācis no sieviešu tiesību komitejas. Te ir dalīts balsojums. Tātad balsojam par visu tekstu bez vārdiem. Request separate national targets for male and female employment rates from the member states in their national reform programs and to demand that they. Kas ir par 83. grozījumu pār pret atturs pieņemts? Kas par to, ka šie vārdi tiek iekļaut tekstā? Kas pret atturs noraidīts? 18. punktā R kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārējiem pie 19. punkta S kompromis par, pret, atturas, pieņemts. 19. punktā 90. Rika grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 19. punktā T kompromis par, pret, atturas, pieņemts. 19. punktā 93. grozījums arī nāk no sieviešu komitejas pār pret atturs pieņemts. 94. grozījums. Tā autors ir Kozlovski kungs. Tas atkrīt tagad šis grozījums pāriem pie OU kompromisa grozījuma pār pret atturas pieņemts. 21. Pirmais pāns par to nav jābalsoties. Pirmajā pantā 102. pupakis grozījums par, pret, atturas, pieņems. 22. punktā 103. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 104. Jaslovieckas kundzes grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 22. punktā 105. sieviešu komitejas grozījums par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Tālāk apakš eh, nosaukums 106. grozījums pār pret atturas pieņemts. 22. punktā mutiskais grozījums, par kur runājam vakar par pret at, atturas pieņemts. 23. punktā W grozījums par pret atturas pieņemts. 109. Kornelisenkundas grozījums par, pret, atturas. Man šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim elektronu. 109. referents grozījums. Sākam balsot. L'inflation est revenue au PPE. Pour un point. Tautas partija iegūs vienu punktu. <laughs> Divi punkti inflācija Eiropas tautas partijas pārstāvjiem. Tā, labi. 21 plus, 21 eh, par, 18 pret. Tā tad pieņemts. 110. atkarīt. 111. referents grozījums par, pret, atturas pieņemts. 112. par, pret, atturas pieņemts. 113. par, pret, atturas pieņemts. 114. Lārika grozījums divās daļās. Pirmā daļa bez vārdiem harness of working conditions as well as a worker's current condition, kurš ir par šo grozījumu, par, tātad pret, atturas, pieņems. Kas ir par to, ka šie vārdi tiek iekļaut tekstā? Ak tā, labi, pārbaudīsim pirmo daļu šī grozījumā. Elektroni sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 22 par, 16 pret, tātad pieņemts. Un tagad pārējiem pie otrās šī grozījuma daļa. Kas par to, lai šie vārdi uh, harness tiek pie, pielikti klāt pret, atturēts. Otrā daļa ir noraidīta. 115. grozījums par pret, atturas, pieņemts. 116. sieviešu komitejas grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 117. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 118. referents grozījums par, pret, atturas, pieņemts Jūs jau vairs nebalsojat, var darīt, ko gribi. Tā sanāk. Runājot par vīzu. Pēc. Kontra. Pēc trešā ievilkuma par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Pēc 12. ievilkuma trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais referents grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais gonsas grozījums par pret atturas pieņemts. Mm, pēc 12. ievilkuma sastais Kingas Gonsas grozījums Tas ir jānolaš šādi. Uh, having regard to its resolution of 9 month 2011 on the EU strategy and Roma inclusion, kas ir par šo sesto grozījumu pret, atturas, pieņemts. A. Apsvērumā A kompromiss par pret, atturas, pieņemts. Es atvainojos, saku priekšsādātāji, es aizmirzu pēc 18. ievilkuma 7 grozījums, eh, kas jāņem vērā, ņemot vērā kauteras mēs par pret atturas pieņemts. Tātad A apsvēruma C, C kompromis par pret atturas pieņemts. B kompromis par pret atturas pieņemts. C apsvērumā 15. grozījums par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. 15. grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 15 pār, 25 pret, noraidīts ar lielu vairākumu. 16. sieviešu komitejas grozījums par, pret, atturas, pieņemts, D, apsvērums D, kompromis par, pret, atturas, pieņemts dēļ apsvēruma 20. sieviešu komitejas komprom, par pret atturas. Man šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim tātad 20. Sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. 21 par, 19 pret, pieņemts divu, ar divu balsu atšķirību. 21. Lārika grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 22. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Līdz ar to pārējām pie balsojuma par visu Kornelisen kundzes ziņojumu. Lūdzu, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Votiklo. Beidzam balsot. 35 par, divas balsis pret, un divi deputāti ir atturējuši. Domāju, ka varam sveikt mūsu referenti. Paldies! Nu, lūk, mums otrs dokuments, par ko mums jābalso. Un tas ir komisijas paziņojums Eiropas parlamentam padomē komisijas atzinums par Serbijas pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā. Tā ir rezolūcija. Un par to esam saņēmuši astoņus grozījumus. Pirmais grozījums tu iesniegus Kornelsens kundz, kas pat pret atturs noraidīts. Otrais, tā, tas pats autors par pret atturs pieņems. Trešais, tas pats autors par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Man liekas, ka bija pieņems. Tātad trešais grozījums pārbaudam. Visi nobalsojuši, beidzam balsot 21 par 19 pret pieņemts. Ceturtais Steven Hughes, Aleksandro Serkas par pret pieņemts. Piektais Konulsens par pret atturs pieņemts. Sastais par pret atturs pieņemts. Septītais par pret atturs pieņemts. Astotais divās daļās Pirmā daļa. Bez vārda all. Par, pret, atturs, noraidīts, otrais par. Tam nav vairs nekāds jēgas, nē, protams, nebalsosim. Atvainojiet. Nedaudz kļūdījos tomēr. Tomēr balsosim par pārējo grozījumu. Jo parasti taču balso par konkrēto grozījumu, pēc tam par kaut kādiem papildinājumiem, vai ne tā? Es īsti nesaprotu, man liekas, kaut kas te nav kārtībā. Nu labi, tad par pārējo grozījumu par, pret, atturs, otrā daļa pieņemta ar lielu vairākumu. Nu, līdz ar to pēdējais balsojums, un pēdējais balsojums ir 24a, tas ir mutiskais jautājums par atlaidēm krīzes laikā, derogācijām globalizācijas fondā. Pirmais grozījums - Harkins Konalisens grozījums par pret aturs pieņems. Otrais mans grozījums par pret aturs pieņems. Trešais orī grozījums par pret aturs pieņemts. Ceturtais mans par pret aturs pieņemts. Un piektais par pret atturs pieņemts. Nu, tagad balsosim par uh, tekstu kopumā, elektroniski sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 37 par, 2 pret. Neviens neaturējās pieņemts. Nu, lieliski. Diskusijas ar padomu ļoti sarežģītas, ļoti labi, ka varējām pieņemt šo jautājumu. Atgādināšu, ka koordinātori par vēlējās, lai jautājums tiktu iekļauts šīs dienas darba kārtībā pēc iespējas ātrāk, tā, lai debatēs padomē varētu dot savus, savu ieguldījumu nevis pēc trim nedēļām. Parasti mums ir trīs nedēļas, lai varētu iesniegt jautājumu padomē. Nu, tā tad, lai februārī varētu šādu jautājumu uzdot, mums politiskajās grupās uh, Eh, jārīkos jau kriet ātrāk, tāpēc reiķinos ar jūsu atbalstu. Tātad, līdz ar to esam noslēguši šo darba kārtības punktu, elektronisko balsošanu un pārējiem pie 25. darba kārtības punkta. Tā ir pirmā daļa mūsu uzklausīšanā. Pārskatot Eiropas sociālo fondu un regulu 1081 čērsvīta 2006. Pirms došu vārdu sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām, ko esam uzaicinājuši piedalīties šeit, šai pirmajā uzklausīšanā. Došu vispirms vārdu Elizabetei Marārai, kas ir referente. Marānai Šartie, kas ir referente par šo jautājumu. Lūdzu. Liels paldies priekšādētāji. Šodien strādājam pie sociālā fonda pārskatīšanas un faktiski arī pie tām pamata politiskajām līnijām, kas regulē šo sociālo fondu laikam pēc 2013. gada, tātad no 2014. līdz 2020. gadam. Uzreiz pat jau gribētu uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi tieši mums visiem šai komitejās, šai nodarbinātības komitejai pār, pārliecināties, ka šis sociālais fonds krīzes periodā strādā pareizi. Es gribētu, nu, es gribētu, tomēr, lai arī Sarkas kungs klausās tas, kas man saka, to, kas man sakāms par sociālo fondu. Kolēģi, ja jums ir kādas diskusijas, ko jūs vēlaties savā starpā risināt, tad dariet to ārpus zāles, lūdzu. Tas attiec uz pilnīgi visiem. Orīkungs. Paldies! Morānas kundze, varbūt jūs varētu turpināt. Paldies, priekšsādātāji! Es domāju, ka mums ir jābūt pilnībā fokusējušamies uz šo jautājumu jo Eiropas sociālais fonds eh, ir, tam jā, jādarbos arī pēc 2014. gada, un lūk, galu galā krīzes laikā tas ir mūsu, tā ir mūsu galvenā svīra, kas varētu ļaut sasniegt tos mērķus, pie kā esam strādājuši, ko esam noteikuši, strādājot pie nodarbinātības politikas līnijas. Nu, te ir ļoti spēcīga saikne starp eh, direktīvu, kas bija saistīta ar nodarbinātības stratēģiju, un mobilizēšanos eh, nodarbinātības jomā, sociālo integrāciju un tā tālāk. Gribu uzstāt arī uz to, ka primārais mērķis sociālajiem fondam Eiropā ir profesionālā integrācija, bet tāpat laikā jāapzinās, ka šajā priekšlikumā ir arī viena būtiska daļa, 20% no sociālā fonda, kas veltīta cīņai pret nabadzību un solidaritātes mērķiem sociālā jomā. 84 miljoni, kas tiek ieros, ko tiek ierosināts eh, tērēt, nu, tā ir summa, par ko, ka, ka, kas tiek tērēt ar noteikumiem, kam jāpievērš īpaši uzmanība. Tātad sociālais fonds eh, veido 40% no kohēzijas līdzekļiem, un to visu starpā 20% vēl ir paredzēti tieši solidaritātei sociālā jomā un cīņai pret nabadzību. Šis sociālais fonds var spēcināt Eh, ietekmi, ko radīs politika, kas paredzēta izkļūšanai no krīzes. Mums ir četri mērķi kopā, tie ir tādi tematiski pēc sava rakstura, pirmkārtām nodarbinātības veicināšana, profesionālā mobilitāte, investīcijas attīstībā un kompetencēs no otras puses un sociālās uh, atstumtības izbeigšana. Uh, kā arī administratīvo un institucionālo procedūru stiprināšana, lai šos, šo sociālo fondu varētu piemērot, līdzekļus varētu piemērot. Šī politika risinās kopējā ietvarā, ņemot vērā, ka vēlamies attīstīt nodarbinātību laikā no 2014. līdz 2020. gadam. Visi esam pie tā daudz strādājuši un tīpaši esam strādājuši, eh, domā, domājot par kompetences paaugstināšanu, kvalifikācijas paaugstināšanu. Vēlamies samazināt to darbu vietu skaitu, kas ir maz apmaksāts un prasa zemu kvalificētus darbus, un gluži otrādi palielināt tos, tās darbu vietu, to darbu vietu skaitu, kura kvalifikācija ir augstāka, kas ir labāk apmaksāta un tā tālāk. Tātad kvalifikāciju līmenī mēs strādājam, un pēc tam, pēc tam strādāsim arī pie tās vispārējās māsas, lūk, 50% no darba vietām, kam jābūt aizsargātām ar šo direktīvu. Nu tātad šajā vispārējā kustībā kvalifikācija, nodarbinātība un sociālais fonds ir eh, tie, gal, tie galvenie spēlētāji. Otrs, ko gribēju teikt, kāpēc mums ir jāizmanto šis sociālais fonds, ir tas, ka, lai izkļūtu no krīzes, Mums pirmām kārtām ir jāspēj domāt par jaunajām dar darba vietām, kas radīsies tajā brīdī, kad iz iziesim no krīzes. Darunājam par ļoti lielu darba vietu skaitu, kas uh, krīzē uzsākoties izzuda dalību valstīs. Un 7 miljonu darba vietu vajadzēs radīt no jauna. Tie, tās, protams, nebūs tās pašas darbvietas, un tāpēc arī šajā saistībā jāgatavo mobilitātes plāni attiecībā uz darbaņēmējiem, un jāpie, jā, jāpanāk arī, ka viņiem ir jaunas citas kvalifikācijas. Un otrā ļoti svarīgā parādība priekšsādātāja, par ko mums ir jārunā un kuras labā mēs šo sociālā fonda līdzekļus izmantosim, ir tas, ka e, pensionāšanās dažāda veida vecuma grupas ir vairāk riskam pakļautas. Un tieši šajā ziņā arī ir vajadzīgs mobilizēt šos līdzekļus, un ja, ja mēs runājam par šo darbvietu radīšanas pēc krīzes un palīdzību cilvēkiem sarežģītās situācijās, eh, tad tādā gadījumā mums būs vajadzīgi visi šie līdzekļi. Nu tā tad, lūk, cik svarīgs ir šis Eiropas sociālais fonds. Esam rīkojuši uzklausīšanu konsultācijas par konkrētām tēmām. Esam uzaicinājuši arī runātājus par tām šodien. Un uzskatām, ka viņa ieguldījums būs ārkārtīgi svarīgs. Un šīs tēmas ir vairākas. Pirmām kārtām nosacījumi. Nosacījumi, eh, kas attiecinām uz fondu līdzekļu piemērošanu. Šī klauzula par nosacījumiem, makroekonomiskie nosacījumi. Te vēlamies sasaistīt Eiropas eh, sociālā fonda izmantošanu ar nepieciešamību pēc labas valsts pārvaldes. Un te atsaukšos uz mūsu komisāra Andora paziņojumu. Es esmu pret šo nosacījumu klauzulu. Tas ir, nu, jāsaka, tāds dubults soda princips. Es esmu, protams, par labu valsts pārvaldību un par sociālo fondu, bet domāju, ka teritorijas pārvaldīšanas līdzekļu ziņā uh, ir īpaši sociālā jomā, ir paredzēts izmantot šo sociālo fondu, te runājam tieši par uh, algotu, uh, algoto darba ņēmēju integrāciju un tādāk, un nedrīkstam šo līdzekļu sasaist, pie, izmantošanu piesaistīt uh, valsts pārvaldē. Tas ir kaut kas cits, es domāju, tas ļoti svarīgas debatas, un te mums vajadzētu rast kaut kādu kopēju nostāju. Un par to, es domāju, partneriem būs mums ko teikt. Otrais punkts sociālā fonda izmantošanas noteikumu vienkāršošana. Mums ir vajadzīgi projekti. Mēs zinām, ka uz vietas e, sociālais fonds pilnībā netiek izmantots, un tāpēc mums nepieciešams noteikums vienkāršot. Un trešais punkts. Vēlamies turklāt īstenot tādus pasākums, kas atstātu kaut kādu ietekmi. Ir jāizmanto fonda līdzekļi lai attīstītu nodarbinātību, un to ietekmi ir, to ietekmi ir jāspēj izmērīt. Mums turklāt ir jāspēj vienoties līdz ar to par kaut kādiem kritērijiem, kas tiek piemērot un kas ļauj mums izmērīt, saprast šo ietekmi, ko projekti radījuši ar sociālā fonda līdzekļu palīdzību. Nu, lūk, pavisam īsumā priekšādētāji, tāds ir mans viedoklis. Man, protams, teikt vēl būtu ļoti daudz ko. Tātad pirmām kārtām sociālo partneru integrācija, piemērojot sociālā fonda līdzekļus, esam šajā saistībā darba grupas ietvaros sazinājušies ar arotbiedrībām, esam veic, veikuši vairākas uzklausīšanas par šo tēmu. Un domāju, ka šis darbs ir jāturpina, jo e, diskusijas norisinās vairākos līmeņos, un sociālajie partneri jāmobilizē vairākos līmeņos. Un es īpaši te runāju par uzņēmēju līmeni. Paldies, priekšādātāji! Paldies, saku priekšādātāji! Tālāk došu pieciem uzaicinātājiem runātājiem vārdu, bet pirms tam vēlējos ierosināt lūko. Varbūt, neveik, varbūt visu uzklausīšanu neveiksim tikai par šiem nosacījumiem, makroekonomiskiem nosacījumiem. Jo, protams, ka situācija šobrīd pasliktina tas, ka Ekofina padoma nav varējusi nonākt pie konkrētiem rezultātiem starptautiskā līmenī. Un šobrīd pastāv iespēja, ka tiks, eh, lūk, īstenotas eh, sankcijas mm, konkrēti IKP procentuāli procentu apmērā. Un līdz ar to makroekonomikas diskusijas varbūt šobrīd nav tas labākais, ko mēs varētu šeit eh, veikt. Bet ir, protams, vēl miljons citu aspekti, par kuriem varam runāt un kurus varam šeit apspriest. Vai, si Un e, tāpēc domāju, ka varam pievērsties šajā uzklausīšanā arī šiem punktiem. Nu, un, protams, tālāk došu vārdu, mm, došu vārdu to mm, tādā kārtībā, kā runātāji man šeit ir uzradīti. Desmit minūtes katram vispirmām kārtām runās Eiropas arotbiedrību asociācijas pārstāve. Un tā būs Naktergals kundze. Un viņa Eh, lūk, saņem desmit minūtes. Lūdzu, kundze. Liels paldies priekšādātāji. Mēs pateicamies jums arotbiedrību konfederācijas vārdā. Paldies, ka organizējāt šo pasākumu. Un, eh, protams, ka sociālā fonda izmantošana šai gadījumā šausmīgi svarīgi ir skaidrs ka par šo tēmu esam strādājuši jau intergrupās, eh, esam jau precizējuši, apsprieduši daudz dažādus punktus, bet darbs vēl priekšā, un to varam darīt arī šeit nodarbinātības komitejā. Pirmām kārtām, lai arī taisnība ka makroekonomiskie nosacījumi šobrīd ir ļoti sarežģīts jautājums. Tomēr ārkārtīgi svarīgi tieši kā, kā Morāns Šarķēkons teica, ir uzsvērt to, ka ir nepieņemami e, šos makroekonomiskos nosacījumus sasaistīt ar fondu izmantošanu. Tā rezultātā sodīti sodīt tiek tie, kas šos līdzekļus varētu izmantot, e, kuri ir nonākuši grūtībās e, tādā pagaidu situācijā vai ilgākā termiņā jo galu galā viņi jau nav atbildīgi par nepareizi slikti īstenotu politiku centrālā valsts līmenī. Un kā saka, šāda veida sasāstē varētu būt ļoti negatīvas tiem reģioniem, it īpaši pilsoņiem, kuriem iet šobrīd grūti. Tas turklāt varētu palielināt arī eiroskepticismu dalību valstīs, Un savukārt eiroskep, šī eiroskepse jau aug, augot ekonomiskai krīzei un pieaugot visiem šiem taupības pasākumiem, kas tiek uztverti kā tādi, kas nāk no Briseles. Nu, kas, protams, protams, vienkārši nozīmē neatbilstīgu situācijas skaidrojumu. Mums, protams, nostāja ir tāda, ka ir jāizveido tādi nosacījumi, kas būtu sasaistīti ar sociālo situāciju jūs jau runājat par visiem tiem projektiem, bet tajos pārsvarā eh, būtu jārunā tieši par sociālo pārvaldību. Respektīvi, piemēram, piemēram, atkarībā no tā, vai tiek piemērot partnerības principi visos struktūra fondos, visos līmeņos, Tas noteikti nozīmē arī to, ka ir jāspektē direktīvas eh, Eiropas Savienības tiesību akti tieši sociālajās jomās. Nu, piemēram, attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu, darba laikiem, kas šobrīd tik ļoti aktuāli jautājumi, bet arī attiecībā, piemēram, uz vienlīdzību darbiņēmēju vidū. Un eh, ir, protams, vēl virkni arī citas detaļas, bet jūs jau saprotat, ka tādu šeit acīm radot ir ļoti daudz. Otra lieta, kad runājam vispārīgā uh, kārtā par šo regulu un par ko esam nobežījušies, ir tas, ka šajā kopējā regulā par struktūra fondiem vairs netiek pieminēta, netiek pieminēta ESF komiteja. Lisabons līgumā tas tika minēts, bet lūk, tagad šajā tekstā tas vairs netiek minēts. Es domāju, ka tas nav pareizi. Es domāju, ka vajadzētu no jaunu tekstu par to, ka iekļaut, lai gan mums sanāksmē ar komisiju tika teikts, ka lūk, tas ir tikai tāds bi birokrātisks solis, tehnisks uh, mērs, bet nu nē, mēs tam neticam. Mēs domājam, ka ir vajadzīga šī pavisam konkrētā atsauce. Un uh, tādā veidā jāiesaist attiecīgi visi šie ģenerāla direktorāti. Tālāk par fondu kā tādu un par tiem pasākumiem, uz ko jūs atsaucāties kad, lūk, jūs teicāt, ka jāspēj mērīt rezultātus un tam līdzīgi, ka rezultātiem jābūt pavisam konkrētiem, mērāmiem šiem projektiem, un ka projektiem savukārt eh, ir, nu, projekts pieņemšanai jābūt atkarīgai no iespējas šādus rezultātus radīt. Jā, par to ir plašas diskusijas, lai gan, protams, ir skaidrs, ka fonds ir jāizmanto efektīvi. Un liederīgi tie ir līdzekļi, taču gal galā, kas nāk no pilsoņu kabatām, eh, kā jau viss Eiropas Savienības budžets, bet līdzekļu piešķīrumu saistīt, projektu apstiprināšanu saistīt šajā jomā ar to, eh, ka būs pilnīgi noteikti reāli rezultāti, tad nozi, tas nozīmē, ka jābūt kaut kādiem ļoti korektiem indikatoriem, jo ir ārkārtīgi viegli, un nereti ar to esam saskārušies, ka, lūk, tiek, rezultāti tiek sniegti finansiālā līmenī, piemēram, nu, tad, ja tiek celts tilts vai, vai ceļš vai kaut kas tam līdzīgs, jo, lūk, tad ir tilts un ceļš, ko atrādīt kā rezultātu. Bet nodarbinātības jomā, jāsaka, šādus taustāms rezultātus rast ir daudz grūtāk. Tas pats attiec uz izglītību, piem, attiecībā uz tādiem iedzīvotājiem, piemēram, kas maina darba vietas vai kaut ko tālāk, vai kam jāatgriežas darba tirgu. Un tas īpaši attiec arī uz tiem cilvēkiem, kas, piemēram, vispār ir bez kvalifikācijas situācijas. Un tāpēc šajā brīdī, acīm redzot, ir vajadzīgi ārkārtīgi skaidri indikātori, kas ļautu tad mums noteikt šos taustāmos rezultātus. Un uh, te pielikumā esam uh, tātad arī šādus uh, indikātorus redzējuši. Tālāk, kas attiecas uz tīri tematisko koncentrāciju. Četras prioritātes. Esam piekrītam šīm četrām prioritātēm. Pirmām kārtām ir nodarbinātība, pēc tam mobilitāte, Tas ir jautājums, pie kā mēs allaž atgriežamies. Otrais ir šī atstumtības novēršana. Protams, ka arī šis mērķis ir jāsasniedz. Tas ir noteikts 2020. gadam, respektīvi vismaz par 20 miljoniem vajadzētu samazināt nabadzīgo iedzīvotāju skaitu. Un tas ir padoms pieņemtais lēmums arī tagad, ņemot vērā, ka pastāv Eiropas krīze un ņemot kādas sakas bijušas šai milzīgajai krīzē. Trešais mērķis, lūk, izglītība, arod apmācība. Uh, un eh, cilvēku resursi, kam pievēršamies, jā, tas arī ir ārkārtīgi svarīgi, tīpaši attiecībā uz jauniešiem, un ceturtais, protams, lūk, administratīvo funkciju un efektivitātes veicināšana. Te runājot arī tieši par izglītību un apmācības jautājumiem, jo ir pārāk daudz funkcionāru valsts ierēģiņu, kas nav pietiekami apmācīti, kas vienkārši nav informēti par to, kāda ir tiesība akti, kādas ir iespējas, kas pastāv, ko iespējams izmantot. Nu, tā tad viņiem trūst Eh, birokrātiskajos eh, sistēmās trūkst šāda veida mm, cilvēku, kas zinātu, kā, kā vienkāršot lietas, kā pie kaut kā nonākt, kā kaut ko panākt. Un to tad mums vajadzētu mainīt. Tātad. Piekrītam. Mm, lūk, ka tiek noteikts mērķis 20% attiecībā uz sociālo neatstuntību Līdzīgā kārtā mēs domājam, ka vajadzētu 40% noteikt eh, kā to sociālā fonda daļu, kas tiks veltīta nodarbinātības politikai, lai spēcinātu, lai veicinātu šo politiku un ļautu cilvēkiem atgriezties darba vietā. Tātad tie ir šīs politikas mērķi un viss, ar ko tas saistīts. Un, protams, nedrīkst aprobežoties tikai un vienīgi ar šīs direktīvas eh, konkrēto noteikumu īstenošanu. Ir jau vēl arī citi tiesību akti Tātad jāuzstāj arī uz to, ka mums jārunā par Eiropas nodarbinātības stratēģiju, ne tikai uz papīra, protams, arī uz papīra nenoliedzam. Es jums varētu pastāstīt, ka par to jau nemaz, par to nekas nav teicis komisijas sagatavotajos dokumentos. Eiropas nodarbinātības stratēģija, manuprāt, ir tam jākļūst par kaut kādu tādu tiesību aktu, kas ļautu mums mobilizēties un kas varētu izteikt visu šīs arotbiedrību prasības un tā tālāk. Vēl viens punkts Vēl viens punkts, ko uzskatām par svarīgu, un tā ir šī jaunā koncepcija par pārējais reģioniem. Pagaidām vēl nav īsti skaidrs, ko tas nozīmēs. Eh, mēs gaidām paskandrojumus, ko varētu sniegt komisija šai saistībā, un rezultātā mēs neesam it kā a priori pret šo priekšlikumu, pret šo jauno koncepciju. Mēs labprāt vēlētos ka tiem konverģences reģioniem ir, tiek piemērot arī citi kriteriji, ne tikai tie pašreizējie 75% kriteriji. Vajadzētu būt arī tādiem kriterijiem, kas būtu saistīti ar bezdarba līmeni, ar uh, izglītības līmeni. Ir virkne vēl citu parametru un rādītāju, kas būtu jāņem vērā tajā brīdī, kad tiek noteikts, vai reģions ir konverģents reģions, vai tas ir pārējais reģions. Uh, un kāds ir attīstības līmenis šajā konkrētajā reģionā. Un turklāt visiem reģioniem ir jābūt arī kaut kādai teikšanai tajos pasākumos, kas tiek piemēroti vismazāk attīstītajos reģionos, tā lai tie netiktu sodīti un tā tālāk. Tāpat laikā paturot prātā faktu, ka šobrīd krī, ekonomiskās krīzes laikā, protams, uh, Mēs īsti nezinām, vai konkrētie bagātākie reģioni, piemēram, e, samazina attīstības līmeni tikai pagaidām. Un, un varbūt var arī gadīties tā, ka tieši šie nabadzīgākie reģioni, kas saņem līdzekļus, beigu beigās apsteidz šos sākotnēji bagātākos reģionus. Tāpēc mums jāsturas ļoti piesardzīgi, jāskatās ļoti uzmanīgi uz šī regulēju, re, šīs regulas piemērojumu. Nu, cerēsim, ka mums izdosies izkļūt no ekonomikas krīzes gan ātri Un e, katrā ziņā tad varēsim, nu tad mums jāizsano visi pasākumi, lai to arī izdarītu. Tālāk par globalizācijas pielāgošanas fondu runājot, un tūlīt jau beidz savu stāšanos, mēs uzskatām, kā ārkārtīgi būtiski e, pretēji komisijas eh, priekšlikumam neteiktu, lūk, ka šis sociālais fonds tiktu izmantots arī palīdzībai lauksaimniekiem. Nē, tāda veida mērķiem ir paredzēti citi fondi, citi līdzekļi, kopējā lauksaimniecības politika, otrais pīlārs un tā tālāk. Tur ir runa par reģionālo attīstību un tā tālāk. Un tos, jā, tos varam izmantot šāda veida mērķiem, bet šī sociālais fonds tomēr vajadzētu, sociālo fondu vajadzētu tomēr izmantot nodarbinātības eh, jautājumiem. Uh, Un šis princips būtu jāsaglabā. Šis princips, šis mērķis e, tika noteikts kā sākotnējais šī fonda izveidošanas mērķis. Un e, var, protams, notikt kaut kāda veida formāla pārstruktūrēšana, bet e, katrā ziņā sociālam fondam ar to budžetu, kāds tas tam paredzēts pašlaik, būtu jātop vērsam tieši uz nodarbinātības jautājumiem. Nu un tālāk partnerības, partnerības Mēs eh, ļoti priecājamies par šo eh, priekšlikumu, par šo rīcības kodeksu, kas tiek izstrādāts. Tāpat arī ekonomikas un sociāla lietu komitejas atzinumu. Bet no, viens, no otras puses jāsaka, ar to vien nepietiek. Un tad, savukārt runāt par saturu, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai tur būtu arī Eiropas mērogas definīcija par to, kas ir partnerība. Tā, lai varētu pavisam praktiski šo principu piemērot dzīvē. Atsevišķās valstīs ir panīgi cita izpratne. Nav vēsturiski nekāda tradīcija attiecībā uz šādām partnerībām, un par to tiek uzskatīts burtiski jebkas, neiedzinātoties detaļās. Un otrām kārtām šī šāda skaidra definīcija ir jāsasaista ar konkrētu partnera lomu, atbildību, pienākumiem un tā tālāk. Un ir taču arī šie sociālie partneri, kuriem ir kaut kādas zināmas īpašas lomas. Savukārt viss, kas saistīts ar nodarbinātības politiku, tad šeit ir ārkārtīgi svarīgs tieši, kā jau teicu, definā, definīcijas, un tām ir jābūt sasaistām tieši un konkrēti ar sociālajiem partneriem. Nu tā. Uh, un jābūt arī kaut kādai vienprātībai starp sociālajiem partneriem. Un visbeidzot, esam pieprasījuši, lai šīs konsultācijas netiktu organiz, organizētas eh, tādā veidā, kā šobrīd. Tas nenotiek adekvātā līmenī. Šobrīd esam uzrakstījuši jau Barozo kungam un arī budžeta komiteju un tā tālāk. Arī Dorian kungam eh, sakot, ka lūk sociālajiem partneriem ir jāto piesaistītiem atbilstīgās konsultācijās Tas ir jāņem vērā arī attiecībā uz visu finanšu plānu un tā tālāk uz visiem izstrādājumiem dokumentiem. Viņiem aktīvi jāiesaistās visas kohēzijas ekonomiskās un sociālās politikas veidošanas pasākumos. Paldies! Um, merci, Paldies, turpin priekšstādātāji. Es atvainojos, es neierobežoju jūsu runas laiku, taču turpmāk es to darīšu, tas nav jāuztver par diskriminējošu pasākumu. Um, pirmā runātā vienkārši izmantoja to, ka es patē aizmirsu. Birtdeja kundze. Dārgā priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Vispirms es gribētu pateikties nodarbinātības komitejai par to, ka aicinājāt man izteikties par jauno uh, regulu Eiropas sociāla fondam. Šo regulu piedāvā komisija un pat labam tā tiek apspriest parlamentā un padomē. Sast, um, Japme uzskata, ka šajos uh, laikos ir īpaši svarīgi, lai iedrastās puses pārstāvētu reālo ekonomiku, arī mazie viedie uzņēmumi var sniegt savu ieguldījumu nākotnes programmas izveidēs. Struktūrālie fondi un jo īpaši Eiropas sociālais fonds ir svarīgs instruments, kas varētu palīdzēt pārvarēt krīzi tagad, kā arī laika periodām no 2014. līdz 2020. gadā. Tagad pievērstīšos konkrēti savai prezentācijai. Tā ir, tā ir no, sastāv no divām pusēm. Pirmā daļa ir pozitīva, iekrāsot, un otrā norādas problēmām. Sākumā par pozitīvajiem punktiem. Mēs zinām, ka daudz budžeta tiek pievērsta minēts eh, tiek piešķirts ESF, un eh, īpaši 2020. gada mērķu sasniegšanai. Eh, mēs augst vērtējam kohēzijas regulu šo pakotni, kuras, starp kuru ir arī, kuras ietvarā ir arī Eiropas sociālais fonds, ESF regula. Mēs augstu vērtējam centienus, uh, eh, budžetu, kas tiek piešķirt mazu vidēju uzņēmumu konkrēt spējas un inovāciju pielazināšanai, uh, eh, vairošanai. Mēs arī augstu vērtējam eh, sadarīgumu ar Eiropu 2020 mērķiem, atbalstu nodarbinātībai, integrāciju, darba tirgu, izglītību un apmācībai, tā skaitā arī mūža izglītībai. Tāpēc um, tā ir septiņas tēmas, kas atbilst uh, nepieciešamībai, kas pat labam pastāv. Ir te, četras tematiski prioritātes, taču galvenokārt lielai prioritātei jābūt nodarbinātībai un cīņai pret bezdarbu, jo īpaši attiecībā uz jaunatni, jo tieši jaunieši lielā skaitā ir bez darba. Uh, Mēs augstu vērtējam šo daudz fondu principu, mēs arī augstu vērtējam to, ka tiek ieviesti daudz līmeņa pārvaldības koncepcija un partnerība. Mēs augstu vērtējam sociālo partneru iesaistīšanu nacionālo, nacionālās partnerības nolīgumos. Mēs arī esam priecīgi par šo administratīvo vienkāršošanu. Uh, un arī iestājāmies par standarta summu piešķiršanu. Eh, ir nepieciešams uzsvērt eh, tālāk nepieciešamību atbalstīt kapacitāti sociālo partneru darbībai. Tādā veidā tie var labāk justies kā svarīgi ekonomikas veidošanas ieguldītāji. Tālāk pievērsīšos elementiem, kas manā skatījumā ir problemātiskāk. Runājot par partnerību, mēs vēlētos, lai sociālajiem partneriem tiktu piešķirt īpaša loma visos līmeņos, lai tie labāk tiktu atzīt, jo īpaši saistībā ar diviem mērķiem - ar um, nodarbinātību un izglītību un ar prasmju attīstību un mūža izglītību mēs uzskatītu par pozitīvu signālu, tad, ja Eiropas sociālajie partneri tiktu iesaistīti vai vismaz ar tiem apspriestos saistībā ar rīcības kodeksu un kopīgo strateģisko ietvaru. Runājot par institucionāliem aspektiem, mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai Eiropas sociālais fonds, lai tā komiteja tiktu atsevišķi minēta regulā, kā tas ir pašreizējā regulā. Runājot par prioritātēm, mēs gribētu, lai īpaši tiktu minēta profesionālā apmācība kā mērķis. Eh, tas attiektos uz eh, desmito tematisko mērķi vispārējā regulā. Tas pats attiec uz eh, prakses attīstīšanu. Tas arī būtu daļa no trešā mērķa. Tālāk mēs gribētu, lai uh, tiktu attīstīts šis te uh, uzņēmuma pārneses eh, variants saistībā ar eh, tr, no pirmo līdz trešo investīciju prioritāti. Jāsaka, nobeigumā, ka mēs visumā esam eh, atbalstām komisijas priekšlikumu tagad parlamentam un padomē ir jāuzlabo sākotnējais teksts un jāapme ir jūsu rīcībā tālākai sadarbībai. Un vēl es gribētu jūs informēt, ka pat labāk mēs strādājam pie um, regulas pakotnes, pie mūsu atzinuma par to. Mēs labprāt par jums, jums par to pastāstīsim. Paldies par sadarbību. Lielas paldies turpin priekšsēdētā. Eiropas uh, nodarbinā uh, darba devēju centram Davīda Kungs, lūdzu. Uh, thank you, Chair. Uh, thank you for the... Paldies. Priekšsēdē, paldies, ka varam pastāstīt Uh, par uh, saviem viedokļiem par uh, Eiropas sociālā fonda nākotni. Šodien mēs apspriežam svarīgu tēmu Eiropas sociālajiem modelim, jo īpaši tagad budžeta ierobežam laikā valsts budžeta tiek samazināti, arī centrālajie pakalpi tiek samazināti investīcijas, tiek vai nu atlikts vēlāk laiku, vai vispār no tām atsakās. Visā, er, visā Eiropa saskaņas ar, saskars ar uh, lieliem taupības pasākumiem izglītības jomā, piemēram, attiecībā uz infrastruktūru. Eiropa saskars ar arvien lielākiem taupības pasākumiem. Tas rosina bažas. Eiropas sociālais fonds ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas ir Eiropas Savienības rīcībā un galvenais uh, finanšu, galvenā finanšu svira, lai ietekmētu ekonomiku ilgtermiņā. Jo īpaši ņemot vērā strateģisko ietvaru. Mūsu centrs pārstāv uh, valsts uh, pakalpojums, pakalpojums sniedzējs un uh, darba devējs Eiropā. Uh, valsts pakalpojumi ir pirmie Eiropas sociālā fonda izmantotāji. Daži komentāri par Eiropas sociālo fondu. Tātad mēs augstu vērtējam vispirms uh, šo saikni starp ESF un Eiropas 2020 stratēģiju gudrai un ilgspējīgai izaugsmē. Uh, šī stratēģija mums ir jāizmanto. Tajā ir uzskaitīti skaidri mērķi, lai uzlabotu nodarbinātību par 70, līdz 75%, lai samazinātu uh, līdz mazākā 10% līmenim skolu agrāk pamatušo skolēnu skaitu. Mēs augstu līdz ar to vērtējam pastiprināto saikstu ar visiem ESF fondiem. Tas vairāk ietekmēs, tam vairāk būs sviras efekts. Mēs augstu vērtējam vēlmi vienkāršot ESF procedūras. Te ir jāroda mm, reāls līdzsvars starp nepieciešamību atskaitīties par iegūtiem līdzekļiem un arī uh, par šo fondu izmantojamību, starp šo fondu izmantojamību. Te nepieciešama, nepieciešama efektīvāka pārvaldība jāparedz iespēja ātrāk pieprasīt šo, šo šī fonda izmantojumu. Dažkārt investīcijas uzņēmējiem ir pārāk augstas. Mēs augstu vērtējam standarta uh, prasmju un standarta summu principu. Uh, izvērtējuma procesam ir jābūt divvirzienu Turklāt, te ir jautājums, cik svarīgi ir izmantot šos vārdus valsts pakalpojumi. Nākotnes eh, dokument, nākošajā dokumentā saistībā ar kohēzijas politiku šie vārdi ir jā, jālieto biežāk. Nav runa tikai par eh, formālu šajā to apjausmi budžetiem ir jābūt tādiem, kas, eh, atbild, kas atbilst reālajai situācijai. ESF ir jāpaliek eh, svarīgam strateģiskam instrumentam, jāpiešķir lielāki resursi izaicinājumi, ar kuriem saskars mūsdiena Eiropa. Runājot par investīciju prioritātēm, es gribētu uzsvērt dažas pamatlietas. Cits starpā mums būtu jācīnās ar krīzi, tas būtu jādara um, ieguldot izglītībā un prasmju veicināšanā. Par spīti uh, lielajam bezdarba līmenim vēl ar vienu ir neizmantots potenciāls. Nesen tika izmanto eh, publicēts pētījums, kurā ir secināts, ka bija jāatsakās no strateģiskās institīvas, tāpēc, ka pietrūka izmantojumā potenciāla. Eh, pār par 15% no eh, enerģijas uh, no investīcijām enerģijas projektos eh, netiek izmantot, tāpēc, tieši tāpēc, ka trūkst attiecīgi valsts darba spēka. Un būtu jāizmanto attiecīgi rādītāji, kas veicinātu fondu izmantošanu. Situācija ir vēl jo svarīgāka valsts pakalpojumu jomā, jo tur nepieciešamās prasa ļoti specifiskas, Un te vēl eh, problēma ir arī tāda, ka personāls noveco. Vidējais vecums šajā sektorā darbiniekiem ir lielāks nekā citās nozarēs. Un nākošo desmit gadu laikā vairums no viņiem dosies pensijā. Nopiet problēma nākot skatījumā arī demokrātiskās izmaiņas. Eurostat secina, Laikā no 2018. līdz 2016. gadam vidējais vecums Eiropas Savienībā būs 44-48 gadi. Mēs drīz saskarsimies ar vairākām problēmām. Palielināsies izdevumi sociālajai sistēmai. Otkārt palielināsies vajadzība uzņēmumiem spēt eh, nodrošināt prasmu pārnesi starp uh, no vienas paudzes otrā. Un tas prasīs īpašu spēju to darīt. Demogrāfiskajai izmaiņām ir arī liela ietekme uz to, kā darbojas pamata dienesti, ņemot vērā iedzīvotāju novecošanu. Visu šo iemeslu dēļ, tādu ir vēl vairāk, mēs ceram, ka varēsim sniegt savu ieguldījumu diskusijās ar parlamentu un padomi, saistībā ar šo ļoti svarīgo tēmatu. Ceram, ka mūsu sadarbība būs eh, auglīga. Lielas paldies priekšsēdētāji. Merci beaucoup. Yes. No, organiz... Jā, nu tad tālāk. Vēl viena nevalstiskā organizācija. Sociālās platformas pārstāvjiem. Konija Reuters būs šīs platformas pārstāvis. Paldies, liels paldies par šo uzaicinājumu. Paldies arī par iespēju uh, izteikties šeit. Es domāju, ka tā, tās nav tikai vēl viens debats, vēl viena programma un tā tālāk kārtējies kaut kādu citu projektu gūzmā. Nē, Eiropas sociālais fonds, kā jau teica, kā jau tik teikt, šajā krīzes laikā ir ārkārtīgi svarīgs. Un ja mēs šī fonda orientāciju un mērķus neizpildīsim, tad tādā gadījumā nonāksim situācijā, kā ar kādu sastopamies daudz kur valstīs, respektīvi, ka problēma šobrīd jau nav tik daudz saistīta ar nosacījumu izpildu, bet gan ar to, ka līdzekļi netiek izmantoti. Ir daudz miljonu struktūra fonda naudu, kas tiek izmantot nepareizi, un tas nav saistīts ar to, ka sociālai partneri nebūtu spējīgi tos izpildīt un pastīties, kur tos tērēt. Nē, tas lielākoties saistīts ar tām vājām vietām un efektivitātes trūkumu administrācijā. Yeah viņi nevar ierasties un nevar konstatēt, kur ir šīs sociālās vajadzības, kur ir vajadzības izglītības jomā un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka mēs visi esam vienas prāts, ka pastāv nepieciešamība pievērsties Eiropas sociāla fonda vēršanai uz tiem, kam, tā, kam ir šādas vajadzības, kam tas ir vajadzīgs, un tāpēc vērtēju augšo sociālo platformu un eh, paziņojumu, ar ko nāca eh, klajā eh, runātāja Un um, šī, šis priekšlikums par to, ka jūs priekšādātā teicāt, ka nevajag runāt par uh, apstākļiem, par šo nosacījumu, makroekonomisku nosacījumu piesaisti, es varu katrā ziņā par to vairs nerunāt, jo tas tiešām tā kā jūs teicāt, tam nav nekāda jēga, kāpēc ir jāsūt tiem, kam jāviet visbēdīgāk, tikai tāpēc, ka valstī nav atbilstīgas pārvaldības sistēmas. Uh, tā, tas ir kā tāds dubultsots, un Eiropas sociālo fondu nevajadzētu uh, liekt izmanto tikai tāpēc, ka trūkst valsts līmenī kaut kādu veidu pārvaldības struktūru. Es turklāt domāju, ka droši vien ir ārkārtīgi labi, ka Eiropas sociālā fonda ietvaros atgriežamies pie diviem atsaucas punktiem. Pirmais no tiem, kā jau tika teikts, to teica iepriekšējā runātāja, ir tas, ka mēs šobrīd vairs nerunājam par nodarbinātības stratēģiju kā tādu Eiropas debatēs kopumā, ka tā vismaz tā kā pilsoņi to uztver, nodarbinātība vairs netiek uzskatīta par svarīgu jautājumu. Sociālās lietas netiek apspriestas, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja vēlamies atkal radīt šo saiknes ar pilsoņiem un iestādēm un atkal iedzīvināt visas šīs attiecības un runāt par nākotnes attiecību, tad tādā gadījumā sociālajai fondam šeit ir politiska dimensija, jo par to atkal ir jārunā. Turklāt 2020. gada stratēģija nedaudz arī ir pazudusi no visām šīm kopējām sarunām. Es domāju, ka tos vajadzētu atkal at, atdot, ka vajadzētu atgriezt debatēs, jo galvā tur tik runāts par ilgspējīgu un visietvarošu attīstību. Jā, un mēs kā NVO, protams, atbilstām viedu attīstību, ilgspējīgu attīstību, bet arī šo visietvarošo attīstību bez atstumtības, un šeit atkal sociālajiem fondam ļoti lielu lomu spēlējam. Mēs esam e, ierosinājuši Eiropu kā sociālā formāla tādus sešus punktus, ne tos sešus dokumentus, par ko jūs runājat, nu, ko jūs saucat par sešpaku, ne, bet savus sešus punktus. Mēs ierosinam sešus punktus. Pirmais no tiem ir Tas, ka ESF eh, e ir jāpievērš sociālajiem mērķiem, mēs domājam, ka arī šajā namā pastāv vispārēja vienotība par arī šajā komitejā, ka tā tam būtu jābūt. Un tādā veidā mēs varētu sistematizēt to, kas jau norisinās saistībā ar ietvertības iekļaušanas stratēģiju un cīņu pret nabadzību. Un es domāju, ka pie tā mēs pilnīgi noteikti vēl atgriezīsimies. Tāpat arī vajadzētu pievērsties vienlīdzībai starp vīriešiem un sieviešiem un sievietēm un nediskrimināciju, jo arī diskriminācijas jautājumu, kā mēs zinām, kļūst ar vien aktuālāk. Otrais punkts. E, jautājums par vispārējo finansējumu. Jā, mēs atzinīgi vērtējam un arī komisija reizēm e, uzskata, ka NVU nav pārvaldāms. Nē, mēs ļoti labi zinām visu par pārvaldību, bet mēs varam teikt, ka ļoti augstu vērtējam, lūk, piešķīrums, uh, 25% apmērā no, no kohēzijas fonda tieši šādiem mērķiem. Mēs, protams, vēl nezinām, kāds būs šo debašu rezultāts par daudzgadu finanšu plānu, bet katrā ziņā cerība pastāv un šie 20%, 25% varētu tikt sasniegt. Trešais punkts. Eiropas sociālā fonda budžets un iezīmētie līdzekļi. Eh, paredzēts eh, iezīmēt līdzekļus 20% apmērā, kas būtu veltīti sociālajai satstumtības novēršanai un nabadzības apkarošanai. Nu, katrā ziņā nekādā gadījumā nevajadzētu šo procentuālo skaidru samazināt, pat nedomāt par to. Ceturtām kārtām partnerības. Partnerības. Jā, kopā ar saviem draugiem no sociālo partneru vidus mēs eh, vienmēr par to spriežam, mēs vienmēr uzskatām, ka, lūk, nodarbinātība ir sociālā dialoga tēma, un eh, to nevaram nekādā veidā mainīt. Bet kā tad, kas tad ar tiem, kas nav iesaistīti sociālajā dialogā, tāpēc, ka viņi varbūt ir ļoti zemas kvalifikācijas līmeni, viņi nav darba tirgu, un viņiem ir tādas vajadzības, kas nav, eh, kas nav tūlītai saistīts ar kvalifikācijas celšanu un darba vietu meklēšanu, bet pirmai, primārais mēģis ir vienkārši vispār viņus atgriezt šajā kopējā dialogā, nodrošināt viņiem kaut kādu orientāciju, virzību, ceļu uz kaut ko, kas saistīts ar darba tirgu. Mūsu organizācijās un tajās, ar ko mēs strādājam kopā, strādāja te jau 25 piecus gadus, mēs ļoti labi zinām, ka ir šāda veida situācijas. Ir lūk šīs profesionālās asociācijas, un te runājam par sociālo atgriešanos eh, kopējā tīklā, kopējā sociālajā dzīvē, un te ir tāda punkta, ko sociālajie partneri nevienmēr pamana, un te, es domāju, ir atšķirības ar sociālajiem partneriem un sociālajiem NVO, jo mēs vien otru darbību papildam, un šo pa, savstarpējo papildināmību arī grib uzsvērt. Tālāk, piektais punkts jautājums ne tikai par partnerības principu, bet arī, protams, par NVO finansējumu. Šobrīd sociālo pakalpojumu sniedzēja sociālajie NVO, tādi kādos es strādāju, ir saistīti ar profesionālu apmācību, arodu apmācību un reizēm mums nav piekļuvuši šāda veida līdzekļiem. Tas, protams, ir atkarī, atšķirīgs no vienas dalību valsts uz otru, Mm, reizēm pie, līdzekļi nav pieņemti tāpēc, ka dalībvalsts, un es nerunāju tikai par Ungāriju, bet arī citur, jo tie ir politiski iemesli dēļ sociālajie NVU un, eh, un citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas tiek pilnībā izslēgtas no piekļušiem līdzekļiem. Uh, Un lūk, ko teica nodarbi, darbaņēmēja asoci, no, darba asociācija. Vajadzētu saskaņot, eh, vajadzētu spēt konstatēt tās vajadzības, kas pastāv, un tad rast to mazāko struktūru vienību, kas var tās nodrošināt. Un mēs taču esam tie, kas ir vistuvāk pie tautas, mēs ļoti labi apzināmies, kādas ir sociālās vajadzības. Tos, Eh, un šie sociālie NVO pilnīgi noteikti šeit spēlē būtisku lomu, tāpēc mums būtu ārkārtīgi svarīgi, tīpaši mazām organizācijām ar vienkāršotu procedūru palīdzību tiktu dota iespēja piekļūt šiem līdzekļiem tieši tā, kā tas sākuma runā tika teikts, tā lai šī, no, šī vienkāršošana neatiec tikai uz valsts pārvaldu, nē, lai tā attiec arī uz efektivitāti un uz piekļuvu fondiem, kā arī uz sociālo NVO iesaistīšanu darbā. Protams, ka joprojām ir tādi jautājumi, par ko jūs vēl debatēsiet. Man ir vēl pāris minūtes laika. Ļoti labu. Domāju, ka debats par šiem jautājumiem jāturpina. Eiropas sociālais fonds un jaunie izaicinājumi, kas to gaida un kas, protams, izriet no demografiskajām pārmaiņām. Tātad, kāds ir mūsu mērķis, kas mūsu mērķa auditorija, vai tieši šie jaunieši, kuriem nav piekļūst darba tirgumu, vai varbūt mēs par mēģi grupu izvēļam, izvēlamies arī tos, kam ir eh, jau vairāk kā 55 gadi, jo taču gal galā Eiropas Savienības mēģis ir arī šos vecāku gadagājumu ļaužus integrēt atkal darba tirgu, un tad kāda tad dzīve šodien ir tiem, kam ir 52 vai 55 un kas pēkšņi zaudē darbu, kuriem ir salīdzinoši zema kvalifikācija un vidēja alga, zema alga. Kas notiek ar viņiem? Otram kārtām, protams, labāk jāfokusēs tātad ne tikai uz jauniešu nodarbinātību, bet arī uz vecāku gadgājumu cilvēkiem, un kas notiek, piemēram, ar migrantu integrāciju vai tiem, kam šobrīd nav tas, ko mēs eh, saucam par šo parasto regulāro juridisko statusu, kas tāpat laikā šeit ir un kas dzīvo Eiropā. Un arī viņiem ir vajadzīga šī kvalifikācija, un arī viņiem jābūt piekļuvē darba tirgumu. Un trešais e, punkts, kur vēlamies e, panākt progresu, e, sociāla ekonomikas dimensiju, jo, ja mēs runājam par darba tirgu, tad šeit runājam ne tikai par rūpnieciskajiem darbiem vai kaut kādām citām darbvietām, tas taču gaugulā saistīts arī ar aprūpas jautājumu, veselības aprūpas jautājumu, tā ir ārkārtīgi svarīga uh, joma, un te ir arī vajadzīga gan apmācība, gan izglītība, Un ne pirmo, ne pēdējo reizi teikšu arī to, ka esam ļoti īpašā situācijā, tāpēc atzinīgi vērtējam to priekšlikumu, kas šeit ir. Mums uz gadu mēs, protams, vēl ierosināsim arī vairākus citus grozījumus, jo vēlamies, lai šis dokuments vēl tālāk tiek uz, uzlabots. Bet vēlreiz liels paldies, ka uzaicinājāt mūs un uh, ceru, ka mēs visi kopā varēsim strādāt pie tāda Eiropas sociālā modeļa, kas nāks visiem par labu un šeit lielu lomu spēlēm tieši Eiropas sociālajiem fondam. Paldies, saka priekšādātāji! Nu, un pēdējais uzveicinātais runātājs. kas pārstāvs Eiropas pretnabadzības tīklu, Taisiena Džonsa. Lūdzu, jums desmit minūtes. Paldies par šo ielūgumu. Tātad pavisam īsi par šo nabadzības atkar, atkarošanas tīklu. Tas ir neatkarīgs tīkls. Mēs cīnāmies pret nabadzību un sociālo atstumtību. Mēs strādājam ar 30 nacionālajām nabadzības apkarošanas platformām, 23 Eiropas organizācijām un esam ap, vēlamies tiešā veidā eh, darboties šajā nu, jomā. Nu, tas tā tiem, kas nezināja, kas mūsu tīkls tāds ir. Tātad gribēju iesākumā skaidru un gaišu pateikt ka mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikumi par ESF ir viens no pozitīvākajiem un jūtamākajiem, taustāmākajiem rezultātiem 2020. gada stratēģijai, tad nu redzam, ka mūsu lobbyings tomēr būs nesis kāds rezultāts. Tas tiešām ir jūsu skāds un lūk, priekšlikumi par ESF tagad ir tas taustāmais rezultāts. Iesākumā arī vēl gribu teikt, ka atzinīgi vērtējam divas ļoti skaidras jomas, kas tiek minēts. Nu, pirmkārtām jautājums par to, ka jāspēcina uh, loma nabadzības. Uh, apkarošanā un ka 20% tiek iezīmēti tieši šādiem mērķiem. Otra plašā joma, ko mēs atbalstām, ir atbalsts partnerības principam, ir īpaši e, pieeja, kas būtu vērsts no lejas uz augšu, no e, ikdienas cilvēkiem uz augšu, tātad kopienas, e, kopienas mēroga idejām, NVO draudzīgākām idejām un procesiem. Mēs domājam, ka ir vēl vesel, vesels, vesela pasāka joma, kas būtu, varētu būt saistīta ar šiem mērķiem. Nu, protams, arī mērķi ir jākonkurētizē. ESF, protams, viens pats nevar apkrot visu nabadzību nenoliedzam, tāpēc visu struktūru fondu jāpam, jāmobilizē šo mērķu sasniegšanai, bet to nevarēsim darīt, ja mums nebūs sociālās ietvertības e, sistematizēšanas klauzula, kas ļautu mums izvērtēt rezultātus, kas tiek gūti šajā jomā. Bet šobrīd eh, tomēr par to nerunāšu, ja vēlos pievērsties tieši ESF. Un, protams, visi ekonomikas nosacījumi, makroekonomikas nosacījumi, kā priecājos dzirdēt, jau ir ideja, ko komiteja noraida. Savā uzrunā galvenokārt gribu pievērsties tam, kāpēc uh, Eh, un ko ESF var darīt, lai pārliecinātos, ka rezultāti tiešām ir efektīvi tieši nabadzības apkarošanas jomā? Es domāju, ka tīk svarīgi uzrādīt visus argumentus, kas saistīti ar šiem 20%, jo šobrīd tas tiek apdraudēts. Es domāju, ļaujiet man pāris punktus izgaismot. Nu, kāpēc šie 20% līdzekļu iezīmēšana ir tik ārkārtīgi svarīga? Pirmām kārtām komisija jau ir pateikusi, ka ir vajadzīgi uzlabojumi šajā jomā. Kohēzijas politikas strateģiskais ziņojums saka, ka progress eh, sociālās eh, atstumtības novēršana īstenošanai ir ļoti lēns un ne, nav veikts pietiekami daudz. Nu, tātad tas jau tiek konstatēts. Otram kārtam tikai 12% no SF šobrīd tiek izmantot šādiem mērķiem. Tātad procentāli ļoti maza summa. Un kas vēl svarīgāk, nabadzība un sociālā atstumtība. Uh, bija ļoti pieaugošs fenomens, un tas ar vien pieauga krīzes rezultātā un taupības pasākumu rezultātā. Jaunā sociālas aizsardzības komiteja liecina monitoringa rezultātos eh, attiecībā uz sociālo ietekmi, un februāra EPSCO būs arī rezultāti. Teica, ka par diviem miljoniem vairāk cilvēku, kas riskē ar nokļūšanu zem nabadzības sliekšņa un kas eh, riskē kļūt sociāli atstumti. Un tas ir ārkārtīgi smags uh, arguments. Katrā ziņā ir pie 300 3500 uh, cilvēku vairāk, kas patiešām ir eh, pavisam, kas pavisam smagi cieši no uh, visiem šiem sociālajiem pasākumiem. Turklāt palielinājušies arī nabadzīgie darba ņēmēji, kas strādā, bet joprojām ir zem nabadzības sliekšņa, un tie, viņi veido šobrīd ves, vienu ceturdaļu no visiem zem nabadzības sliekšņa dzīvojošajiem, vai tas nav briesmīgi? Turklāt ir vajadzīgi jauni resursi, nenoliedzami, un tas ir viens no mūsu spēcīgākajiem argumentiem. Mums ir jāveicina nodarbinātība, bet jāskatās tālāk, mums ir vajadzīgs integrētas pieejas. Ehm, protams, runājot par šo atstumtības novēru, novēršanu, un te ir vajadzīgs jaunas investīcijas. Un visbeidzot, līdzekļu iezīmēšana nozīmē arī kvalitatīvu pienesumu teritoriālā līmenī tas vien, vienlīdzīgi sadalītos uz visām dalībvalstīm, un arī tas šobrīd tiek apdraudēts, un tāpēc visi šie elementi ir ārkārtīgi svarīgi, mums ir svarīgi, lai dalībvalstis arī to neatrod, un kopīgiem spēkiem mēs varam panākt to, ka šie 20% tiek paredzēti tieši šādiem mērķiem. Vēl viens punkts, ko gribēju pieminēt attiecībā uz pārtiks palīdzību. Šobrīd ir šī pārtiks palīdzības schēma, kas tiktu iekļaut šajos 20% iezīmētajos līdzekļos. Mēs uzskatām, ka tā ir it kā laba doma, bet tāpat laikā tā tomēr ir maldinoša, tā nav pareiza, tā nav tā stratēģija, Protams, ir labi piegādāt pārtiks palīdzību, bet ar to mēs nevaram apkarot nabadzību. Situācija, protams, ir milzīgi briesmīga, bet mēs nevaram nabadzības apkarošanas stratēģiju iestāt ar šādiem pārtiks palīdzības pasākumiem. Un tāpēc mēs uzskatām, ka šai pārtiks palīdzības sniegšanai schēmai vajadzētu nākt papildus minēt šiem budžeta līdzekļiem, jo ne jau tam ir paredzēta struktūra fonda un šāda veida līdzekļi. Otrais, par ko gribētu runāt, ir tas, ka ir nepieciešams tematiskos mērķus noteikt un kā arī tematiskās prioritātes, tā lai pārliecinotos, ka mums stratēģija tiešām ir vērsta uz nabadzības apkarošanu. Mēs augstu vērtējam nodarbinātības mērķus, bet mums jārunā arī par kvalitatīvu nodarbinātību, par ilgspējīgu nodarbinātību, par pieklājīgiem cilvēku cieņas vērtiem darbiem. Jo nodarbinātība pati kā tāda, protams, nenozīmē, ka cilvēki izkļūst no nabadzības. Un tieši tāpēc mums šeit jādomā par tādiem pasākumiem. Turklāt jādomā par to, kāda ir piekļuva darbietēm. Ne tikai tāpēc, lai, ne tikai to, lai cilvēki varētu saglabāt darbu. Un nevar šeit rast kaut kādu vienveidu risinājumu. Šeit ir jābūt dažādiem personalizētiem risinājumiem. Ir ļoti daudz bezdarbnieku, bet ir arī daudz citas grupas, kas saskars ar iespēju nonākt zem nabadzības sliekšņa, tāpēc, ka saskars ar virkni dažādiem trūkumiem un priekšrocību trūkumu aktīva novecošana, tas tā ir viena no aktīva iekļautība, ir arī viens no šiem mērķiem, kas tiek minēts, bet ko tieši saprotam, vai tas ir adekvāti ieņēmumi, atbalsts adekvātiem ieņēmumiem, vai tas nozīmē kvalitatīvu darba vietu atbalstu, jeb piekļuvu kvalitatīviem sabiedriskiem pakalpojumiem. Nu, tātad nevaram tikai vienīgi runāt par kaut kādu mobuzēšanu un nosacījumiem, ne, bet te ir virkni dažādas jomas, kurās būtu jāstrādā. Turklāt mums jāiet tālāk tikai par nodarbinātību. Nodarbinātība tas ir svarīgi, bet ir vajadzīgs integrētas pieejas, kas ļaut nodrošināt cilvēkiem piekļuvēju viņu tiesību īstenošanai, pakalpojumu jomai, un šīm pieejām visam jābūt integrētām. Ceturtā joma, par ko gribu runāt, ir atbilstība 2020. gada stratēģijai. Protams, ka mēs to atbalstām, jo tādā veidā mēs varam lūk nu, pateikt, ka ir jāsasniedz šie apdzības apkarošanas mērķi, bet tāpat laikā mēs domājam, ka tikpat liela nozīme jāpiešķir arī šiem dažādajiem mērķiem, jo mēs baidamies, ka citi mērķi pēkšņi kļūs svarīgāk, primārāk, un šī nabadzības apkarošana būs sekundāra. Un jāsaka, šobrīd tas īsti var līdz vadlīnijās netiek skaidri un gaiši pateikts, Un tāpēc mums ir vajadzīgs izveidot atbilstīgu sociālā izvērtējuma sistēmu, kas ļautu mums izvērtēt rezultātus, ko devu, devusie, devis ESF, un tāpēc ir svarīgi šie rādītāji. Tie nedrīkst būt tikai kaut kādi nemainīgi e, rādītāji, vienkārši darba vietas. Nē, kādas darba vietas, kāds ir progress, kāds ir cilvēku ceļš uz darba vietu, uz atgriešanos darba tirgu un tā tālāk. Arī šeit ir ļoti daudz darba darām, e, kas ir paveikts un kas ir, jā, kas ir ko jāspēj izmērīt. Turklāt, e, protams, arī sociālā koordinācijas metode. Par to nedrīkstam aizmirst sociālās koordinācijas metode arī ir tāda, kas iekļauj zināmus mērķus, tur ir jau kaut kāda rādītāja un salīdzinošās skalas, un uh, nav gan šobrīd sasaistīts pārskatu sagatavošanas uh, mehānismus, bet katrā ziņā sociālais fonds ar to ir jāsasaist, jo tādā veidā mums būs daudz plašā, plašāk integrētāka pieeja cīņā pret nabadzību. Tālāk šī makroekonomisko nosacījumu klauzulas ieviešana. Nu, tas apdraudētu ne tikai, ne tikai šos mērķus un tā tālāk, bet arī turklāt tos nostam kaut kādā sekundārā plānā. Eh, un rezultātā mēs nonākam pie, šīs, du, pie šī dubultā soda, kur jau tāpat jau vājākās grupas un riskam vairāk pakļautās grupas tiek sodīts vēl dubult. Un visbeidzot par partnerību. Tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts, ir tīpaši atsaucam uz nevalstiskajām organizācijām, Te, te jāatzīst, ka NVO, protams, ir plaša pieredze darbam ar sociāliem un ekonomiski riskam pakļautām grupām, un e, nedrīkst šīs organizācijas izslēgt, jo šīs organizācijas taču zina, kā nodrošināt piekļuvu nodarbinātībai, kā arī sazināties ar šiem sabiedrības slāņiem un kā panākt šo slāņu iesaistīšanu kopējā darbā. Šobrīd esam ļoti daudz strādājuši ar arī struktūru fondiem, bet jāsaka, šo e, prasmu skaits samazinās, un pēdējos gados tas kļūst arvien sarežģītāk, turklāt ar kā tik svarīgi būtu gribētu uzsvērt arī to, ka partneriem visos posmos jāiesaistās šajā procesā, gan projektu izstrādē, īstenošanā, izvērtēšanā un operatīvajās programmās. Un partnerība princips pilnīgi noteikti ir jākonkretizē, mums jāatbalsta tehniskā palīdzība, kas ir īpaši svarīga tajos gadījumos, kad darbojas mazi NVU, mazas organizācijas un vairs piekļūst struktūra fondiem, jāatbalsta globālo grantu sistēmu, turklāt e, šī bloku grāmatu sistēma, protams, ļauj e, blokā piekļūt e, līdzekļiem. Tā tas jāatbalsta. Turklāt Tāpat arī jāveicina kapacitāšu celšana uh, dalību valstīs, nu tā, lai tās var izmantot arī citas organizācijas prioritatīvajās jomās. Kas attiec uz vienkāršanu, mēs ļoti atzinīgi vērtējam šo priekšlik, šos priekšlikumus un Domājam, ka arvien vairāk vajadzētu izmantot šos NVO draudzīgos mehānismus, vienkāršotu izmaksu jautājumu, fiksētas likmes, e, kaut kādas vienotas e, vienas izmaksas summas un tā tālāk. Un šeit ir viens elements, kas trūkst, nu, par novēlotajiem maksājumiem. Nu, tas ir jautājums, kas rada problēmas NVO, un tas tā rezultātā rodas parādu un tā tālāk. Un tāpēc šiem maksājumiem tomēr būtu jānotiek laikā. Un visbeidzot, pārnacionālie, pārnacionāla sadarbības atzinīgi vērtējam šos priekšlikumus, bet jāsaka, droši vien var darīt kaut ko vairāk, lai starptautiski projekti arī varētu saņemt, lai NVROT piedalīties arī starptautiskos projektos, un te ir jāuzsver kaut kādas kopienu prakses, paraugu prakses un tā tālāk, un jāvido šie kopējie uh, nabadzības apkarošanas tīkli. Merci beaucoup. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Domāju, ka visas šīs prezentācijas bija ārkārtīgi lieliskas, plašas nevarēja būt vēl viens pārstāvs šeit klāt, ko aicinājām biznesa Eiropā, bet, eh, nu, tas bija neatkarīgi no tā, ka vēlējāmies viņus uzaicināt, bet viņi nevarēja būt klāt šeit. Nu, un tagad, tagad dosim vārdu runātājiem. Un tāpēc pirmais izteiksies Tomas Mans un pēc tam Dardēnkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es priecājos, ka. Kā Eiropas sociālā fonda jautājumos mums ir paplašinājums no 81 miljārdiem, ir palielināts uz 84 miljārdiem. Tas tiešām ir svarīgi. Mēs negribam nevienu eiro pazaudēt un iztērēt veltīgi. Mēs gribam šo naudu iztērēt uh, saprātīgi un mēs, protams, arī mēģinām rīkoties efektīvi. Kaut kaut arī jāparaugās, kā to panākt. Es tā drusku brīnījos, ka tika teikts, ka Eiropas uh, komisijas priekšlikumā uh, ka mēs vēlamies uh, ieviest rezultātu indikātorus. Es pieņemu, ka tas jau sen tā ir bijis. Mums jau ir bijušas bilances, lai konstatētu, kas notiek kādās valstīs un kas uh, nedarbojas. Un ja tas tā būs, tad ir jāparaukās, uh, lai rastos instruments, ar ko varētu labāk visu aprēķināt. Uzskatu, ka tas ir būtiski. Otrais komentārs. Mēs tikko kā uzzinājām arī referenti paši teica, ka komisija visās dalībvalstīs sadarbību ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām tas viss vēl tik labi nedarbojas. Tādēļ es īpaši uzsvaru, ka ir nepieciešams pateikt, ka mums daļu no šīs naudas no Eiropas sociālā fonda ir jādod, lai izveidotu spējas, lai pilsoņu organizācijas un sociālai partneri varētu teikt, ka mēs esam šāda daļa un mums ir sava būtiska līdzdalība tur. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski parūpēties par to, lai tiktu veidotas kapacitātes, lai rastos eh, iespējas eh, rīkot apmācības, lai rastos apziņa, cik tas ir svarīgi iesaistīt sociālos partnerus, ja citādi radīsies iespējas, ka mēs strādājam tādā tukšā telpā un vispār netiekam uz priekšu. Es domāju, ka tas ir būtisks elements. Visās rezolūcijās Eiropas parlamentā, un mēs vienmēr atkal atkal esam to redzējuši, ir prasīta sociālā sociālās partnerības eh, nostiprināšana pie mums tas jau ir ieviesies, bet es varēju, lai tas būtu arī dalību valstīs, un noteikti jūs sniegsiet arī savu ieguldījumu. Man ir jautājums Elizabetei par tavu ziņojumu, kur tu sagatavos, bet arī ar citiem. Mums ļoti skaists jēdziens, mēs vēlamies atbalstīt sociālo inovāciju, tas viss klausās brīnišķīgi. Tas ir skaisti, bet kā tas izskatās? Kas tas ir šī sociāla inovācija? Kur to var redzēt? Tā, tā ir skaista formula, bet es gribētu zināt, kur kaut kas tur ir inovatīvs. Es būtu priecīgs, ja mēs dažādos sociālos pasākums, kas mums eksistē, ja tie visi varētu tikt realizēti, tad mums būtu iespēja, ka tas viss notiek, bet vienkārši pateikt, ka tās ir inovācijas, kā tādu skaistu formulu, tas man šķiet par maz. Pēdējais komentārs. Vienkāršošana, protams, jā, bet jāparaukos, kā tas darbosies, jāparūpēs par to, lai tas kļūtu efektīvi, mēs visi pie tā strādāsim, arī Eiropas parlamenta deputāti, mēs arī saņemam arī sūdzības un konstatējam, ka tas viss nedarbojas. Mums ir jāparaugās, lai mēs varam kopā sasniegt rezultātus. Komisija noteikti arī darbosies līdzi un noteiks prioritātes. Varbūt noslēgumā varētu pateikt, varbūt, ka būtu labāk pateikt, ka mēs attieksimies no dažām prioritātēm, bet paņemsim četras vai piecas, un tad patiešām tās īstenos, un tām ir jābūt tiešām īstenojamam. Ja mēs to sasniegsim, tad mūsu darbs virsies priekš Elizabeti. Mēs vakar, um, Elizabets, mums bija tāds uh, uzstāšanās, tas bija tiešām brīnišķīgi. Mēs redzam, ka um, no Francijas cilvēki tiešām ir daudz pieprasīti. Paldies. Uh, Dardēna kungs saka priekšsētā, tad Jerzavetskas kundze. Dardēna kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies dažādajiem runātājiem. Šis ir svarīgs temats, jo īpaši pašreizējās krīzes kontekstā, diemžēl krīze turpinās un sākās jau pirms vairākiem gadiem. Runājot par šo ziņojumu, mēs par to varētu runāt ilgi, bet ir daži elementi, kuriem grib norādīt. Es atbalstu dažus labus priekšlikumus. Respektīvi, kad mēs runājam par to, ka 20% no šī fonda būtu jāveltī nabadzības sociālās astumstības apkarošanai, un tas tā kā turpina šo ziņojumu par cīņu pret nabadzību. Šis ziņojums bija pagājušajā gada beigās. Te es arī esmu priecīgs par to, ka, ka ir paredzēta šī pāreja, pie tā vēl atgriezīšos, kaut arī varētu nedaudz precizēt situāciju, lai vairākums pēc iespējas lielāks skaits maksimāli varētu iz, no Eiropas iedzīvot izmantot šo fondu. Un tad tālāk rezultātu izvērtējums, tas ir svarīgs aspekts, kas veicinātu efektīvu fonda iz, izmantošanu. Uz to norādīja arī mani priekšteči, iepriekšējie runātāji. Un te ir jautājums Kā varētu pēc iespējas maksimālāk izmantot vispieejamos fondus? Mēs redzam, ka pastāv zināms progress, taču vai mēs varētu reāli tos izmantot efektīvāk? Vēl viens temats, ka šeit izskanēja, te ir runa par labāku fondu koordinēšanu. Šai ziņā piebildu no manas puses par Eiropas globalizācijas fonda izmantošanu, to arī citi pieminēja svarīgi. Uh, paturēt katra fonda specifiskos mērķus, koordinējot, nevajadzētu zaudēt katra fonda specifisko raksturu. Un visbeidzot, es uzskatu, ka ir labi stiprināt uh, Eiropas sociālā fonda līdzekļus, jo īpaši saistībā ar pārtiks palīdzību. Es domāju, ka paplašinot misiju loku, uh, nevajadzētu pieļaut, ka kādu brīdi samazinās sākotnējo Eiropas sociālā fonda eh, uzdevumu uh, līdzekļi. Tātad 40% ir paredzēti par cīņai pret bezdarbu. Mm. Kaut arī priekšsādātāja vārds, lai par šo tēmu mēs īpaši nerunājam, es tomēr gribētu šeit vēl pieminēt šo uh, makroekonomisko nosacījumu aspektu, ka tas arī man nav pieņemams. Paldies, Iezlaveskas kundze, taču Reters kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti bieži mēs dzirdam kritiku par Eiropas sociālā fonda izmantošanu. Uh, Vakar Morēna kundze norganizēja ļoti interesantu sanāksmu ar ekspertiem, un tā mums parādīja, cik liela ir atšķirība starp cilvēku kvalifikāciju, spēju un darba tirgū nepieciešamajām prasmēm. Raudzīsimies, kādas mēs varētu izvērt, inova, izvērst inovatīvas pasākums, lai saskaņotu cilvēku kvalifikāciju un iespējamo praksi, kuru finansēta no Eiropas sociālā fonda un darba tirgus nepieciešamībām. Gribētu atgādināt, ka manā reģionā Polijā bija sadarbība ar Vāciju un šī, šī sadarbības ietveros ir paredzēts, ka ik pēc trim mēnešiem tiek aktualizēta informācija par to, kāda kvalifikācija, kāda veida darba ņēmē ir nepieciešami darba tirgu, diemžēl. Uh, Šī uh, izglītības programma bija jāpārtrauc līdzekļu trūkuma dēļ. Taču šis uh, projekts uh, bija turpinājis 14 gadus, un, uh, protams, ka mums ir šai laikā izdevies pietiekoši daudz cilvēku izglītot un saprast, kādi reāli darbinieki ir nepieciešami šodien darba tirgu. Un tas mums ļauj gūt mācības saviem projektiem nākotnē. Tātad konkrēti, kas ir nepieciešams? Vai jūsu rīcībā ir informācija, kas mums ļautu nākotnē labāk izmantot šo fondu, īpaši to personu interesēs, kam ir grūti iekļauties darba tirgu? Šo tvērtēšu skundzi tad Ginga Gonsča. Jā, Paldies. Paldies par teikto, un es ļoti lūgtu, lai to mēs visu varētu saņemt rakstiski, mēģināju rakstīt līdzi, bet man neizdevās visu apkopot. Bija ļoti daudz labi un konkrēti ieteikumi, kurus es labprāt gribētu uh, apzināt, lai varētu mainīt regulu. Tas būtu ļoti skaisti un labi. Otra lieta. Tika runāts par dažām lietām, kas uh, vispārīgajā regulā uh, uh, spēlē lielāku lomu nekā SEF regulā, jo tur tas ir noregulēts. Tādēļ man šķiet svarīgi pateikt, ka varbūt, ka komentārus, ko iesniegsiet mums rakstiski, varbūt varētu ņemt vērā, ka tas, ko jūs vēlaties mainīt vispārīgajā regulā, attiecībā uz ESF un attiecībā uz nodarbinātību un sociālo iekļaušanu un cīņu pret nabadzību vēlreiz uh, pieminētu, jo galvenie punkti attiecībā uz naudu, uz līdzfinansējumu, uz finanšu noteikumiem būtībā ir arī procenti, kāda daļa ir no ESF dalībvalstīs, un arī 20%. ESF daļa dalībvalstīs to Pret to ļoti cīnās dalībvalstis padomē. Padom, eh, dalībvalstis vēlas to atcelt. Es domāju, ka, ja es paraugos uz kā, to, kāda ir situācija šeit parlamentā, tad tā vispār tikai ir nodarbinātības komiteja, kas ir par šo procentu. Vairāk neviens nav. Gribētu vēlreiz to skaidri pateikt. Kas man šeit šķiet uzkrītoši? ka nevienā no jūsu komentāriem netika pieminēts tas, kas no mani viedokļa raukoties ir vienu, viens no centrālajiem punktiem - partnerības princips. Sastajā pantā ir uh, atšķirība. Sastais pants, tur ir runa par kvalificētu partnerības principu note, attiecībā uz noteiktām dalību valstīm, bet ne attiecībā uz visu Eiropas Savienību. Tas netika pieminēts, bet man šķiet, ka tas ir tāds centrāls punkts. Tādēļ es būtu laimīga un priecīga, ja kāds varētu kaut ko pateikt par to. Tātad par uh, mērķi un uh, par budžeta atsevišķu punktu, par uh, jautājumu, vai mēs vispār ir uh, pietiekami daudz nauda no struktūra fondiem, arī vēl citiem sociālajiem instrumentiem. Uh, No otras puses, mums tiešām ir situācija, ka sešas dalībvalsts ir atkarīga, no, atkarīgs no, šī, no šīs naudas, kas varbūt no 1. 2014. gada vairs nebūs pieejama. Tātad, es domāju, būtu laba ideja pamatoties uz situāciju, kas mums ir budžetā Eiropas Savienībā. No komisijas lai, lai tā kaut ko darītu Eiropas sociālajā fondā, jo tas dotu labumu, ka tie cilvēki, kas ir iesaistīti, ka būtu nauda šiem cilvēkiem eh, un eh, kas saņem šo palīdzību un kur šī nauda ir vajadzīga. Un lai šo personu atkarība tiktu samazināta, jo mēs ar citiem Eiropas sociālajā fonda eh, personu varētu kombinēt šo palīdzību pārtikai. Es domāju, ka tur tiešām ir tikai dažas dalību valstis šeit iesaistīts konkrēti, un tādēļ es domāju, ka cita pieeja varbūt šeit būtu pareizāka. Un man pārsteidz tas, tas ir ja mans pēdējais punkts, ka nevienu reizi neviens intensīvi nepievērš uzmanību to uz koncentrācijas jautājumu ESF. To tā kā drusku pieminēja, bet eh, no vienas puses mēs uzskatām, ka ir labi, ja mēs paraugāmies, ka ceturtais punkts atbilst četrām galvenajām eh, prioritātēm 9. pantā vispārīgajā regulā, un tur ir eh, runa par 11 prioritātēm, vai ar to pietiek? Varbūt vajadzētu būt piecām prioritātēm, varbūt sešām. Varbūt, ka vispār nevajadzētu nevienu, vai tad rastos risks, varbūt tas tā tiks izkaisīts un pazudīs, un katra darba varēs darīt, ko grib. Varbūt, ka varētu pateikt, jā, labi, četras prioritātes, bet no tām vismaz vienu lai, piemēram, izpildītu arī procentu noteikumus. Es gribētu tādu drusku konkrētāku norādu no jūsu puses, jo tas ir tas, ko mēs ierakstīsim beigās regulā. Paldies! Madam Kinga, Kinga Gaunce, tad Harkins kundze. Liels paldies! Es domāju, ir ļoti svarīgi organizēt šādu uzklausīšanu, un arī nākošā būs nemazāk svarīga. Klausoties jūsu komentāros, man radās iespējas, ka šī partnerība ir ļoti būtiska, kas varētu būt starp tiem, kas strādā pie SF regulas, tātad referents, ēnu referenti parlamentā, tātad, un tiem, kam ir eh, dziļa izpratne par šīs regulas uh, izmantojamību un kam arī ir eh, kādi ieteikumi. Es domāju, mums visiem tas tikai nāktu par labu. Es gribētu arī lūgt, lai jūs man personīgi atsūtātu jūsu rekomendācijas, mēs būsim tikai priecīgi tās izmantot tālākajā darbā. Es piekrītu arī tam, ka kaut arī mēs tagad apspriežam ESF regulu, būtu ļoti svarīgi, uh, un mēs to jau esam sākuši, harmonizēt šo regulu ar ietvaru regulu. Tas attiec uh, arī uz tiem kolēģiem, kas strādā reģionu komitejā, un uz tiem kolēģiem, kas strādā pie šīs uh, sociālo izmaiņu inovāciju fonda regulas, jo mums tad būtu jābūt visaptvarošam pārskatam, jo jāstrādā pie šī regulu harmonizēšanas. Es gribētu minēt šo teritoriālo paktu un partnerības koncepciju. Partnerības princips ir viens no galvenajiem aspektiem šai ziņā. Ļoti svarīgi, kā mēs to īstenosim, kā komisija to uzraudzīs. Jo runājot par partnerību, mēs zinām, runāt par partnerību ir daudz vieglāk nekā reāli īstenot šo partnerību reālajā situācijā. Tāpēc, es domāju, mums būtu detalizēti jāstrādā pie šī partnerības koncepta un teritoriāliem faktiem, kā iesaistīt sociālos partnerus. Šis jautājums ir būtiski svarīgs. Mēs nosūtām dubultu vēstījumu no vienas puses Mums jānodrošina īstenošana, lai veicinātu efektivitāti, kā jūs arī minējāt, jo fonda izmantošanai jābūt efektīvākai, taču tajā pašā laikā mums ir nepieciešamāka stingrāka ES kontrola attiecībā uz mērķiem, nacionālām stratēģijām. Mēs tiešām gribētu, lai nacionālās stratēģijas atainotu mērķus uh, un eh, lai būtu sasaist ar 2020. gada stratēģijas mērķiem. Tas attiec uz operacionālajām um, programmām, uz to novērošanu, lai vai tās tiešām ataino šos mērķus. Un vēl ir ļoti svarīgi uzturēt šo saskaņotību, šo proporciju 25% no kohēzijas fonda ESF un 75, eh, un eh, pārējais tad eh, minēts veltīts nacionālai nabadzības apkarošanai. Dažām dalībvalstīm nepatīk šie saistošie procenti. Būtu vērts, lai visas Eiropas iestādes iestātos par šo īpatsvaru, par šo attiecību. Šis ir ļoti labs ietvars, lai noteiktu labu sadarbību ar komisiju. Es domāju, pašreizējais mērķis un mūsu uzdevums ir uzturēt šo ļoti pozitīvo elementu, respektīvi noteikumu vienkāršošanu, lai SF būtu pieejamāks mazākām organizācijām lai varētu iesaistīt sociālos partnerus un uh, tos sabiedrības locekļus, kam tiešām ESF ir vajadzīgs. Ļoti svarīgi vēl ir tas, ko jūs minējat, fondu harmonizēšana eh, vietējām kopienām. Eh, programmas šiet diezgan sarežģīts, un tāpēc ir svarīgi, ka šīs programmas tagad tiek sadalītas eh, pa daļām, un ka šīm kopienām tad nav jānodarbojas ar ļoti sarežģītām programmām, kur, kuras kopienas nesaprot. Es domāju, ka mēs varam atbalstīt citu citu. Mēs vēlētu saņemt, vēlēto saņemt jūsu rekomendācijas. Un jūs varētu arī uzraudzīt noteikums regulas ietvaros. Tas attiec uz sociālā fonda un inovācijas regulu. Paldies! Harkins kundze Un tad uh, vēl ir citi kolēģi, kas vēlētos izteikt Bastos kundze, un līdz ar to tad tas arī viss. Arkinas kundze, lūdzu. Paldies! Paldies arī kolēģiem par jūsu prezentācijām. Dažas lietas es gribētu šeit norādīt. Kad jūs runājat par pārējais reģioniem un par to, ka mums ir jābūt uzmanīgiem un arī elastīgiem, es tam no viss sirds piekrītu, jo tagad priekšlikums ir eh, izmantot 0,7, 0,8, 0,9 aprēķiniem. Daudziem eh, reģioniem tagad tikai atainojas eh, reālā situācija krīzes apstākļos. Parādās ar vien jauni reģioni, pārējais reģioni, Uh, kuri krīzes dēļ tad nonāk šajā interešu lokā. Es nezinu, cik lielā mērā mēs varam šeit būt elastīgi, cik daudz reģionus mēs varam iekļaut, taču reālo situāciju mēs nedrīkstam ignorēt. Paldies par jūsu sešu pakotņu, sešu uh, dokumentu pakotni. Kinga Gons runāja par partnerības principu, un es piekrītu. Nepietiek ar to, ka mēs to pieminam. Uh, likumos. Reāli ir jāzina, kā to var īstenot praksē. Tika veikta analīze par partnerības principa darbību tā saucamajās jaunajās dalību valstīs 2004. gadā, un nosaukums šim dokumentam bija iekļaušanas ilūzija, un es domāju, ehm, tas skaidri ataino to, kā darbojās partnerības princips. Mums ir jānodrošina tas, ka dokuments, kur grozām, tiešām ir uh, nesaugļus. Tagad par to, ka ESF atbalsta uh, kopienu vadītās institīvas. Daudzas no šīm institīvas ir saistības ar brīvprātīgo darbu. Es uh, gribētu te pievērsties šim dažādo uh, finansējumu saskaņošanas aspektam. Daudzi kolēģi pieminēja arī um, maksājuma aizkavēšanos, tas rada liels problēmas. Un es zinu no daudzām organizācijām. Tas ir tas iemesls, kāpēc daudz organizācijas nevēlas izmantot ESF, tāpēc tieši šo aizkavēšanās dēļ. Un šī problēma mums tiešām ir jārisina. Viens no kolēģiem runāja par integrēšanu Uh, kas nodrošinātu, ka uh, strādājošie nenonāk nabadzības situācijā. Un viena no kolēģiem runāja par to, ka um, prasme potenciāls neatbilst konkrētajām vajadzībām tirgu un par to, kā varētu izglītot cilvēkus. Te ir svarīgi šis profesionālās izglītības, eh, profesionālās izglītības aģentūra. Un, eh, protams, ir problēma gan ar to, ka ir eh, pārāk kvalificēti cilvēki un arī par maz kvalificēti cilvēki. Un tad jāskatās reģionu, kādu ieguldību varētu sniegt reģioni, lai secinātu kādu situāciju un kas reāli darāms. Uh, te varbūt varētu būt tāds kā uh, kopīga vadība. Bastos kundze, referents kundze, vai jūs vēlties izteikties tagad vai pašās beigās? Tātad Bastos kundze, tad es izteikšos, tad atkal došu vārdu ekspertiem, un Morāna kundzei būs eh, beigvārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlējos šajās diskusijās piedalīties, jo šīs diskusijas man šķiet ļoti būtiskas. Gribētu sirsnīgi apsveikt uh, eh, Elzibeti Marašatjē. Paldies arī mūsu viesiem par to, ka viņi izteikušies par šo tematu. Šī jaunā sociālā fonda regula atstās lielu ietekmi uz daudzām jomām. Noteiktie mērķi ir šie svarīgie mērķi, ko mēs uh, vēlamies sasniegt Eiropas sociālo fondu, mēs gribam cīnīties pret jaunatnes bezdarbu, un mums vajadzētu vienkārši izmantot iespēju novadīt naudu uz turieni, kur tā ir visvairāk vajadzīga, lai jaunie cilvēki atrastu darbu, un to visu vajadzētu izmantot, lai uh, kopumā samazinātu bezdarba līmeni, kas dažās dalību valstīs uh, ekonomiskās un sociālās krīzes dēļ ir ārkārtīgi palielinājies. Iegūtiet kvalifikācijā profesionālajai mobilitātē, arī tie ir centrālie punkti, kas ir jāīsteno ar sociālā fonda palīdzību. Un es domāju, ka ar iegūtījumu kvalifikācijas paaugstināšanā mēs varēsim radīt konkurētspējīgāku tirgu, darba tirgu, un varēsim pastāvēt konkurences apstākļos visā pasaulē. Bet, protams, tam ir vajadzīga labāka izglītība, kas attiecas uz īstenošanu un piemērošanu. Mēs zinām, ka tagad, laikā no 2014. gada līdz 2020. gadam, būs eh, ļoti daudz, kas atkarīgs no tā, kā tas tiks īstenots uz vietas. Iestādēm būtu jābūt ļoti skaidri definētiem mērķiem. Viņiem vajadzētu pieņemt labus darbiniekus, lai patiešām labi izglītot darbinieki strādātu, lai varētu veiksmīgi izmantot šo naudu un eh, lai visu līdzekļu izmantošana, kas kalpo pilsoņiem, tas ir, tam jābūt tā, ka tas dos labumu pilsoņiem, un tam ir jānokļūst pie tiem, kuriem šie līdzekļi visvairāk ir vajadzīgi. Tieši tie cilvēki, kur ļoti ilgi ir bez darba, piemēram, šī grupa, eh, tie vislabāk varētu izmantot šī fonda līdzekļus. Es domāju, ka mums šeit eh, ļoti daudz ir ticis pateikts eh, par eh, šo klauzulu, kas attiecas uz saistošiem normām, negribu to atkārtot. Sociālā fonda piemērošanas īstenošanas vienkāršošana. Šo principu vēlētos atbalstīt. Tas nav nekas pārsteidzošs, ko dzirdējām mēs uh, mums ir eh, jāpieņem zināšanai to, ka tiek noteikti ļoti daudz ierobežojumu attiecībos budžetu. Mums īpaši ir vajadzīga šo pārējais reģionu princips. Mums ir bijuši konverģences reģioni, tās ir tās teritorijas, ko ir īpaši jāņem vērā, īstenojot fonda līdzekļus. Sociālā partneru piesaistīšana. Bez sociālajiem partneriem nebūs līdztiesīgas izmantošanas fondiem, tādēļ mums eh, sociālos partnerus ir jāiesaista. No šī, šī brīža uzreiz, līdz kamēr eh, regula tiks ieviesta un līdz nauda nonāks pie personām, kam ir domāti šo līdzekļi, lai varētu sociālās iekļaušanas mērķi sasniegt. Šutrei, uh... Paldies, turpina priekšsēdētāji. Es gribētu padalīties ar saviem komentāriem, bet pirms tam es gribētu sacīt um, mūsu diviem viesim, Andersen kungam un Mezjēra kungam, uh, kuri gaida tad nākošo darba kārtības punktu, kad mēs sāksim savu darbu pie tā. Neuztraucieties! Mēs uh, vakar jau pie šī jautājuma nedaudz strādājām, un eh, mēs eh, veltīsim eh, laiku jūsu jautājumu izskatīšanai, un tas laiks tam nebūs vajadzīgs tik daudz, kā sākotnēji paredzēts. Es gribētu aicināt izteikties mūsu viesus, varbūt, ka tas izklausīsies mazliet provokatīvi. Taču es gribētu sacīt, kad mēs sākam apspriedes par šo regulu nākošajam daudzgadu finanšu plānam, varbūt varētu mazliet distancēties, neteikt vienkārši darīsim tā vai rīkosimies šādi. Runājot par vienkāršošanu, protams, ka es atbalstu šeit izskanējošo viedokli. Uh, Taču saistībā ar vienkāršošanu un fondu pārvaldi mums ir jāsoļo uz divām kājām. Vienu kāju mēs bieži vien aizmirstam, piemirstam. Pārvaldot struktūra fondus un konkrēti Eiros sociālo fondu, ir jāizvērš apmācība, ko īsti nozīmē laba pārvaldība. Un man šķiet, ka mūsu uzdevums būs, būtu to atainot pareizā līdzsvarā. Reģions, kas parasti necieš no pārāk mazas administrēšanas, mēs runājam par Franciju, pat šajā reģionā struktūra fondu izmantošana varētu kalpot kā pārvaldības prakšu uzlabotāji. Tātad runa ir par valsts finanšu pārvaldību. Tas mums arī jāpatur prātā. Tomēr es saprotu, ka daudzas iesaistītās puses pieprasa šo vienkāršošanu. Šai vienkāršošanai būtu jāraksturos procesa sākums un beigas. Tātad sākums, ka tiek uh, piedāvāti šie projekti, ka tiek iesniegt dokumenti un beigas, ka tiek īstenot pārbaudi. Man rodas jautājums, vai mums nevajadzētu pieprasīt, lai Eiropas Savienība, kur jomās, kurai tās ir, kurai tā ir piekrīt liela kompetence un kurai tā ir liela pieredze, nevajadzētu darboties aktīvāk. Te ir konkrēti runa par konkurenci. Visiem labi zināms, ka viens no svarīgiem aspektiem ir valsts atbalsta pārvaldība. Taču šajā gadījumā mums ir tas de minimis mehānisms, tas, uh, piedāvā proporcionāli izvērst kontroli attiecībā pret konkrētajām summām, pret to lielumu. Es nesaku, ka tas nav pareizi, bet es vienkārši jūs aicinu par to padomāt. Otrais komentārs pārdoms no manas puses ir šis makroekonomisko nosacījumu jautājums. Es nerunāšu par makroekonomisko aspektu, bet e, ir citādi veidi nosacījumi saistībā ar tematu. Un šeit es gribētu ar jums pārbaudīt, man ir iespējas, ka es to varētu darīt. Es gribētu zināt, ka jūs atbalstāt šo ideju, ka Eiropas Savienība nav pārāk bagāta, lai tā varētu izmantot eh, doku, um, līdzekļus eh, tādiem mērķiem, kas neatbilst tās stratēģijām. Un te mums būs eh, liela cīņa īstenojumi ar daudziem, tā izskatā reģionu komiteju jo pastāv tendence uzskatīt, ka šī nauda ir jau e, izplatīta, jau piešķirta, un līdz ar to reģioni paši izdomā sev prioritātes, kā viņi izmantos šo, šos līdzekļus. Ja mēs tā turpināsim, tad līdz 2020. E, gada stratēģijas mērķu sasniegšanai mēs nenonāksim. Es gribu, lai mēs šo jautājumu reāli skatītu, jo mums kā parlamentam, vadot sarunas ar padomi, ir jābūt pavisam skaidrai nostājai. Mēs nedrīkstam te jau pieņemt, ka viss ir izlemts. Uh, bet varētu, protams, sācīt, ka reģioni paši zina savas uh, prioritātes. Nē, bet mums ir mūsu mērķis, mums ir jācīnās ar nabadzību un saskaņā ar to tad arī ir jāpiešķir līdzekļi. Man jāsaka, ka es arī esmu nedaudz vīlasiem, kad mēs sākam eh, sarunas ar vienu no mūsu ekspertiem, Šreters kundzi. Mm, Tā izskanēja viedos, ka nevajag eh, padarīt par automo, autonomu šo fondu, jo šī regula nav īpaši svarīga. Rezultāts ir tāds, ka šodien mūsu priekšā ir milzīgs kopīgs teksts, tur viss ir pilnīgi iekšā un pavisam neliela daļa tur ir veltīta Eiropas uh, sociālajiem fondam. Kad mēs paraugāmies uz šo periodu, kas rakst, kas ir nesenā pagātnē, tad kas īsti notika? tad ir jāizstrādā Eiropas atve, ekonomikas atveseļošanas plāns, tā kā to var panākt Eiropas eh, sociālo fondu. Tā tad bija eh, jāparedz kaut kas, kā nodrošināt elastību. Es saprotu, ka bija daudz gadu uh, nolīgumi, kas nodrošināja visu to caurskatāmību, taču kā mēs reāli risinājām situāciju, cik man zināms komisijas kompetencē nekur nav minēts, kā tiek izveidots tāds uh, fons, kas pielāgotos reālajai situācijai. Tad jautājums ir šāds. Vai kas tāds ir īstenojams, vai tas ir tāds sapnis, vai vienkārši jāgaida 15 uh, gadi līdz uh, Eiropas ekonomika atvesļošanas. Ceturkārt, ko darīsim ar to naudu, kas netiek izmantot no dalībās puses? Pēdējais jautājums par partnerību. Es simtprocentīgi jums piekrītu. Problēma ir tā, ka es redzu, ka dalībvalstis nav vienādā līmenī. Ir dalībvalsts, kur tas darbojas labāk, ir cits, kur tas nedarbojas labi vai vispār nedarbojas gan rīz. Uh, Tā tad mums ir jātiek ārā no šīs strupceļa, kā Eiropas sociālā fonda izmantošana varētu uzlabot partnerības struktūru darbību. Jo pat labans situācija ir uh, rosina vilšanos, uh, kaut arī ir visādi rādītāji, kas kalpo uzlabošanai. Diemžēl eh, Kornelija Reuter kundzei bija jādodas prom, taču ceru, kungam jādodas prom, taču ceru, ka būs citi iespēja viņu uzklausīt. Tā tad lūkšu jums izteikties pretējā secībā. Sāksim ar Sienu Džons kundzi no apēnu puses. Lūdzu, vārds jums. Nu, piecas minūtes, jā. Es zinu, ka tas jums šķiet neiespējami, bet, nu, būsim pragmatiski. Tāds ir mūsu darbs. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies. Nu, dien ļoti daudz punktu tik minēt, līdz ar to grūti būs pieminēt tos visus, bet gribēju pievērsties tad pāris priekšlikumiem. Vispirms, protams, pārtiks palīdzības jautājums, tas, protams, APN ļoti svarīgs un sociālajiem NVO tāpat. Es domāju, ka šis viss jautājums, eh, nu, kad cilvēks saka, lūk, ir nerealistiski to īstenot, nu, tad jāsaka, ka tas ir reāli, jo iepriekš taču tas tika finansēts KLP ietveros. Uh, Tātad tas ir kaut kāds jauniedvedums. Pirms tam tika finansēts citur un pastāv draudi, ka, ja tas šobrīd tiks iekļauts šai budžetā, tad tiks samazinātas tās summas, kas paredzētas projektiem, kas savukārt vērtas uz sociālās astumtības novēršanu un kvalitatīvāku darba vietu izveidu. Un tā ir tā problēma. Uh, Protams, ir dažādi priekšlikumi. Viens ir atkal to izņemt no šī budžeta, cits saka, paturēt to šeit, bet tad tādā gadījumā vajag palielināt kopējo summu un saprast, ka šis ir kaut kas tāds, šis ir tāds elements, kas tika finansēts no citiem resursiem pirms tam. Nu, tad tādā gadījumā par to varētu iesniegt attiecīgi grozījumu tālāk tematiskā koncentrācija. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo no vienas puses mēs, protams, atbalstam vispārējo 20. 20. gadu stratēģiju un virzību, bet katrā ziņā tā būtu salīdzinoši ierobežot un apdraudētu plašākas sociālās iekļautības eh, pieeju izmantošanu. Un mēs sākam, ka mums vajadzīga ir aktīva iekļautība un ir vajadzīga tāda plašāka pieeja un jāskatās, kas tad ir tas kopējais visaptvarošais mērķis nabadzības apkaro un sociālās asnotības apkarošanā. Mēs turklāt eh, baidamies, ka šeit tiks pievērst uzmanību tikai nodarbinātību un apmācībai, bet tas nav viss, kas varēs nodrošināt cīņu pret eh, nabadzību un nodrošināt sociālo iekļautību. Nebūtu reāli domāt, ka, lūk, ka visi, visi, visi cilvēki uzreiz iekļūst darba vidē. Nē, bet ir taču galvenais arī soļi ceļā uz iekļaušanu darba tirgu, nu, piemēram, veselības atjaunošanu no tālāk un tā joprojām sociālais novatorisms. Te gribēju arī nedaudz izteikties Tas ir, eh, tā ir svarīga tendence, bet jāapzinās, ka sociālais novatorisms, zinām, amēra šobrīd tāds modas vārds, bet nereti vienkārši tas ir veids, kā mēģināt samazināt sociālo pakalpojumu apmā, apjomu un mēģināt šos pakalpojumus sniegt par mazākām izmaksām. Bet galvenais jau būtu fokus jāliek uz to, kāda ir, kāda ir funkcija, kā tas nostrādā, kā tas darbojas. Uh, Sociālās aizsardzības sistēma ir pats pamat princips sociālās uh, asumtības novēršanai, un tāpēc uh, tas jāsaglabā kā pamata arguments par finanšu pārvaldību. Šis jautājums ārkārtīgi svarīgs. Ko vairāk var darīt ar šiem līdzekļiem? Nu, piemēram, ko darīt ar novēlotajiem maksājumiem? Uh, protams, ir vajadzīgi tādi mehānismi kā pirmsfinansējums, iepriekšējais finansējums, labāks eh, globālo grantu izmantojums. Un tie pavisam praktiski, tās pavisam praktiskas lietas, kas daudzās valstīs jau tiek uzlabotas, un varbūt šo praksi varētu pārlikt arī uz citām Eh, citām valstīm un padarīt sistemātisko regulu palīdzību. Tālāk partnerības. Nu, protams, arī tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Domāju, šeit aktuāls divas lietas. Pirmkārtām vajadzīgs konsultācijas ar partneriem, sociālajiem un pilsoniskās sabiedrības partneriem, izstrādājot šo rīcības kodeksu ja bētiks kodeksu, un tad tādā gadījumā šim kodeksam jākļūst par tādu pilnvērtīgu dokumentu. Tur tiešām tad jā, jā, jāliek iekšā dažādi piemēri, pamatnostādes vadlīnijas, kā rīkoties, kādas ir atsaucas. Nu, piemēram, valsts pasūtījuma jomā, taču ir, zinām, rokas grāmata, ko komisija izstrādāja, iet, iekļaujot tur arī sociālos mērķus. Tas bija ļoti liederīgi, jo tiešām tas piedāvāja pilnu skatu, pilnu ainu. Nu, protams, pēc tam ir jāuzrauga tālāk, kā tas viss norisinās, kāda, kāda ir veiksma, kāda ietekma, kāda ir šie indikātori, ar kuru palīdzību var īstenot. Ir šīs 16 integrētās padlīnijas. Uh, E, kam vajadzētu būt iestrādātam nacionālajā reforma programmā, bet tās netiek iestrādāts, un tāpēc tas ir nākamais punkts. Ir jāpārbauda, kā tad tālāk pār, nodrošinam to, ka šie sociāli elementi tiek iestrādāti attiecīgi pārējās Eiropas politikās e, un arī finansējuma regulējumā. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāja. Tālāk CP e pārstāvis Davidsons. Paldies priekšsādātājai. Pieminēt tika daudz punkti. We'll those... Pievērsīšos tikai tiem, ko uzskatīju par svarīgāku, un ļoti atvainojos, ja nepieminēšu atsevišķus. Jā, tas ir ļoti instruments un sarežģīts instruments, šī ilgtermiņa stratēģija. Ja viss līdzekļu netiek izmantot, un tas tika pieminēts, tad tādā gadījumā būtu svarīgi uzzināt, kāpēc, kāpēc tas netika izdarīts, jo katrā ziņā reģiona, no reģiona uz reģionu šie iemesli atšķirs. Un tad pēc tam šī informācija var tikt izmantota. Nu, potenciāli iemesli varētu būt eh, dažādi. Reizēm tās ir informācijas trūkums. Uh, Atsevišķās valstīs es zinu, ka attiecībā uz kohēzijas fondu, piemēram, ir kāda centralizēta aģentūra, kas veicina kohēzijas fondu līdzekļu izmantošanu. Un tad ir divi operatori citās valstīs savukārt. E, tas notiek um, strādājot no pie katras lietas projekta atsevišķi. Tāpēc šī prakse Eiropā ir ļoti dažāda un arī sadar, sarežģītība, kas saistīta ar pie, ieteik, pieteikumu iesniegšanu, ir vēl viens problēma jautājums. De minimis kritērijs, tas, protams, ir labi. Tā varbūt ir laba ideja. Vienkārši, lai vienkāršotu situāciju. Tāpat veicros vienot, vienas summas maksājumus, standartizētus kontus un tā tālāk. Vienkāršošana varētu palīdzēt. Jo uzņēmumiem un organizācijām jau parasti nav resursi, uh, ko ieguldīt, lai meklētu finansējumu, un nereti nav arī zināšanu, kas vajadzīgas pieteikumu izstrādē. Jautājums par partnerībām. Tas, kā zinām, ir ļoti svarīgs temats. un ESF finansējuma jomā pilnīgi noteikti ir svarīgs. Ilgtermiņa efekts šeit jāņem vērā nenoliedzami. Un mēs labprāt turpināsim sadarbību ar jums. Nosaucīsim jums arī pragmatiski informāciju par visiem šiem elementiem. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk. O APMM pārstāvē Birta Dēja lūdzu. Paldies priekšsādātājiem! Ļoti uzmanīgi klausījos jūsu izteikumus, un mūsu asociācija ļoti priecīga par lielāko daļu jūsu priekšlikumu. Tiešām paldies par tiem! Konkrēti jautājumi arī tika uzdot, un mēs labprāt uz tiem atbildētu pavisam specifiski, konkrēti, turklāt nosūtot, kā jau arī minējums, mūsu nostāju attiecībā uz vispārējā regulējuma pakotni. Gribu īsumā pieskarties tomēr trījiem punktiem, ko uzskatu par ārkārtīgi būtiskiem attiecībā uz vienkāršošanu, piemēram. Te gribētu uzsvērt, ka mums, par to jau tika runāts, tātad tika vaicāts, kam vēlamies vairāk pievērsties, kuram vienkāršošanas aspektiem, ja mēs varētu izvēlēties vienu vai vairākus aspektus, tad es gribētu teikt, ka mums pats svarīgākais būtu vienkāršot eko, uh, eh, kohezijas uh, eh, mehānismus Esam veikuši pētījumu visās dalību valstīs un esam ierosinājuši 105 vienkāršošanas pasākumus, kur e-kohēzija ir pati svarīgākā. Nu, piemērs, uzņēmumiem, piemēram, ir jācīnās ar dažādu veidu papīra dokumentiem, un rezultātā viņiem nav laika un darba roku eh, citām lietām. Un tāpēc e-kohēzija, tātad visa elektronizācija varētu būt eh, krietni labs veids, kā rīkoties. Gat, esmu gatava par to runāt arī sīkāk. Vēl viens punkts, ko uzskatīju par ļoti interesantu, jūsu jautājums par novatorismu, par novatoriskām organizācijām attiecībā uz kvalifikācijas pasākumiem. Kā nodrošināt eh, to, ka kvalifikācijas kļūst novatoriskākas? Nu, es domāju, galvenais ir skatīties uz to, kas vajadzīgs uz vietas. Aizpildīt šos tukšumus, kas ļautu tad pēc tam iedzīvotājiem atgriezties darba tīku, tīk, eh, dar, darba tirgū, lai nebūtu šī pārāk augstā kvalifikācija vai nepietiekama kvalifikācija un tā tālāk. Un visbeidzot par partnerībām runājot, tas eh, mums ārkārtīgi svarīgs jautājums, kā jau jūs zināt. Īstenošana uz vietas Tas ir um, tāds diskutabls jautājums. Nu, vēsturiski mēs paļaujamies uz MVU un uh, dažādiem tirdzniecības palātām. Tas ir tīkls, kas ir pamatīgi izveidots un kas ir plašs, aptver gan arī visas valstis. Un tās ir tādas starpnieku organizācijas, pārstāvības organizācijas, kas pārstāv sociālos partners un arī reālu ekonomiku. Un uh, viņi droši vien labprāt sadarbotos, vai ne tā? Uh, Vēsturiski šis tīkls jau ir izveidojies un to varētu izmantot kā daļu no kopējās partnerības. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Nu un visbeidzot, lieliski, var teikt jums paldies arī par to, ka neviens nepārsniedz 5 minūtes un tagad arotbiedrība pārstāve Denergāls kundze. Paldies! Varbūt man būs vajadzīgs vairāk kā 5 minūtes. Vēl varu teikt, burtiski esat pielikt, uzlikus tiešām pirkstus tās īstās problēmas, jā. Efektīva līdzekļu izmantošana. Un, protams, ir šis līdzekļu pārpalikums, kas netiek izmainots, iz, izmantots ir laba līdzekļu pārvaldība, protams. Tā kā esmu sociālā fonda komitejas locekle, un es saku, ir tikai viens fonds, kas tiek uh, pārvaldīts ar šādas e, trīsdaļais komitejas palīdzību, un tieši tāpēc mēs prasām, lai šāda veida komitejas tiktu izmantotas arī citur. Vai vismaz, ja tādas nav, tad šāda varētu būt vienota komiteja, Eiropas trīspušu tripartīta komiteja, kas pārvaldītu visus fondus, lai nodrošinātu labu pārvaldību, bet vienlaicīgi arī, lai pārliecinātos, ka tiek notiek atbilstīgs monitorings, izvērtējums projektos līdzekļu izmantošanā gan pirms, gan pēc projektiem. Un kā jau jūs pareizi uzsverāt, ir jāspēj rīkoties arī tādā steidzamā kārtā, ņemot vērā, kāds ir krīzes sekas, pilnīgi nepieņemams, dramatisks sekas. Un e, padome pirms diviem gadiem tāpēc e, nolēma, ka Eiropas sociālais fonds kļūs par vienu no instrumentiem, kas e, vērs arī uz izkļūšanu no krīzes. Sociālās komitejas ietvaros mēs savukārt secinājām, ka pat vienkāršošanas gadījumā un padarot elastīgāku pieeju fonda līdzekļiem, tam mēs, protams, visam piekrītam, Bet vienalga fonda līdzekļi vairāk izmantot netika, jo pastāv kaut kāda veida nobloķējumi, kaut kādas problēmas, un nevar jau katru reizi gaidīt tikai atkal nākamo periodu. Eiropas sociālam fondam, kas ir vienīgais fonds, vienīgais tāds fonds, kas ir paredzēts sociālās politikas virzīšanai un kas vērst uz sociālās darbu kārtības izpildīšanu šajos grūtajos laikos, ir jāizmanto, ir jāizmanto, bet nu skaidrs, ka visi tie aizbildinājumi, kas ir mūsu priekšā no valdību pārstāvjiem, nu ir vienkārši falši, ne viņi saka, lūk, mums nav līdzfinansējumu, eh, tik daudz administrācijas, birokrātijas un tā tālāk. Mēs zinām, ka visa šī administrācija un birokrātija un tā tālāk, kas saistīta ar līdzakļiem, tā ir viena lieta, bet galvenokārt šīs problēmas ir saistītas ar politisko vīziju, ar nevēlēšanos saredzēt un īstenot šos projektus, nu, piemēram, Grieķijas gadījumā. Grieķijā nav izlabot nav izmantot sociālā fonda līdzekļi pietiekamā veidā, lai palīdzētu valstī izkļūt no krīzes. un pēc tam tūlīt Portugāle, Spānija un tā tālāk, citas valstis. Un tā ir mana atbilde, vismaz daļēji atbilde uz jūsu aicinājumu, tātad, ko varētu darīt. Nu, lūk, ir jau idejas, ko izteikuši atsevišķi deputāti, respektīvi, varbūt veikt kaut kāds avans maksājums no šī fonda. Jo skaidrs, ka, ja tas attiec zinām plānošanas periodu, tad par budžetu balsojums jau ir noticis, varētu, piemēram, kaut kādu kvotu, kaut kādu procentu no līdzekļiem izmantāt, izmaksāt iepriekš, un pēc tam šis līdzfinansējums varētu nākt vēlāk. Tā, lai pilsoņiem palīdzētu izkļūt no ekonomikas krīzes. Un šajā kontekstā, nu, ir izveidota darba grupa, attiecībā uz Grieķiju. Mēs, kā organizācijas pārstāvji, arotbiedrību pārstāvji, tur piedalījāmies. Un tātad šādā veidā ar partnerībām un ar uh, sadarbību to varētu tad tālāk arī risināt. Un tāpēc šī ideja priekšādātāja būtu, nu, jāvirs tālāk. Tā, lai šis fonds tiešām ir tāds vispārējā veidā pielāgots globalizācijas apstākļiem. Tam visam jābūt saskaņotam. Un vēl viens jautājums, kas tika pieminēts. Šī tematiskā koncentrācija, nu, mums liekas tāda, ar ko varētu arī sadzīvot. Nu, varētu, protams, vēl labāk eh, sadzīvot ar to, ja būtu skaidra un gaiša definīcija par to, kāds ir šis kopējais strateģiskais ietvers, kas tiek definēts Eiropas mērogā, vai tas tiek definēts nacionāli, reģionāli, vai varbūt pavisam vietējā līmenī. Uh, jo parasti jau paredzēts, ka arotbiedrības neiesaistās, bet arī šeit jānodrošina konsekvence. Ja ir vajadzīga, protams, šī koncentrācija zināmas prioritātes un resursu sadalījums, bet mums ir jāpiedalās tā visā. Un kas attiec Eiropas sociālo fondu, un lai vienkārt tas vispār ir izdzīvojis, tas vēl pastāv. Un šajā kontekstā mums vajadzētu uh, koncentrēt tā darbību, nevis pievienot tur kaut kādas citas fondus, citas darbības funkcijas, jo šobrīd par to arī tiek runāts. Nu, lūk, piemēram, šī pārtikas banka, jā, to arī tiek plānots, lūk, šeit iekļaut. To nevar, to nevar darīt. Protams, ka ir palielinājušies līdzekļi šim konkrētajam punktam, bet ja mēs paskatām, uh, kas notiek, ja noņemam šo, šos līdzekļus, kas vajadzīgs pārtiks bankai, saprotam, ka summa ir samazinājusies. Bet ir jāturpina saglabāt tie instrumenti, kas jau pastāv un kas jau ir noderīgi. Nu, piemēram, eh, visas šīs programmas. Un būtu pilnīgi pretrunīgi tās izveikt, veikt to darbību, ņemot vairāk, piemēram, nabadzīgo skaits pieaug un ir pieaudzis krīzes laikā ļoti būtiski. Uh, lūkšu jūs tomēr noslēgt savu uzstāšanos, saka priekšādātāji. Runātāji turpina. Nu, vēl viens punkts, ko gribēju teikt, gribēju uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi šis observatorijas novērošanas punkti, kur tiek izstrādāts prognozes, perspektīvas plāni nākotnē, projekcijas tiek dotas. ir vajadzīgs šīs prognozes un ir vajadzīgs, lai uh, uzņēmumu ņemt šādus elementus vērā. Ir jau observatorijas, ir ļoti daudz šāds observatorijas, kas darbojas ar, nodarbi, nodarbojas ar nodarbinātības uzraudzīšanu, nabadzības uzraudzīšanu un tā tālāk, bet visi šie rezultāti ir jāsasaist un jāsaskaņo. Paldies, referentē tālāk vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzklausīju visus komentārus un jautājumus, kas tika uzdot un arī mūsu partneru atbildes. Ar šiem partneriem mēs sadarbojamies ļoti regulāri. Es gribētu pieminēt dažas lietas, dažus punktus, kas man mūsu darbā šķiet svarīgi. Pirmkārt, mēs piekrītam par nepieciešamo mērķu koncentrēšanos. Tas attiec uz Eiropas um, nodarbinātības politiku. Mums ir jākoncentrējas uz profesionālo uh, integrēšanos. Tas ir pirmkārt, jūs bijāt vairāki deputāti un, un arī partneri, un par to minēja gan deputāti, gan tāds partneri, jo īpaši uh, deputāts Tomas Mankungs. Tad šai koncentrācijai mūsu skatījumā ir jābūt uh, mūsu galvenajam uzdevumam, un tādā veidā mēs nodrošinām efektivitāti, bet starp šiem mērķiem. Es arī dzirdēju Džons kundzes sacīto. Pastāv draudi saistībā ar šiem 20%, kas tiktu vērtēt min piešķirt solidaritātes politikai un nabadzības apkarošanai. Par to pat labadien diskutē padomē un pie tā mums vēl būs jāstrādā mobilizējoši. Otrkārt, efektivitāti. Mēs visi cenšamies to panākt. Vairāk runātāji to pieminēja. Es gribētu vērsties pie mūsu partneriem. Acīm redzot, um, mērķa auditorija nav no vieglākajām, tā jāpiemēro īpašas, specifiskas, individualizētas uh, metodes. Otrkārt, ar šiem sabiedrības locekļiem mums ir jāsecina, eh, kā reāli viņi progresē, jo bieži vien eh, tā ir sabiedrības daļa, kuru nav viegli novērot. Un tāpēc ir ļoti svarīgi mums sadarboties ar sociālajiem partneriem, vai tās būtu arotbiedrības, var asociācijas, nevalstiskās organizācijas mums vairs nav darīšana ar vispārējām lietām, bet ar pavisam konkrētiem mērķiem, un tāpēc arī risinājumiem jābūt katram individuāli pielāgotam. pielāgotam. Treškārt, prasme paredzēt, kas gaidāms. Jūs sacījāt, ka asociācijas un arotbiedrības jūs pārstāvi un arī kolēģi par to sacīja, ka paredzēt, kas notiks tālāk, nav viegli. Pastāv institūti, aģentūras. Vakar vakarā mēs strādājām ar profesionālās izglītības centru tieši saistībā ar profesionālo integrāciju, uz to cilvēku integrāciju, kas tagad ir tā kā palikuši nomalē Tā ir cīņa, pie kuras mums vēl tālāk jāstrādā. Un nav viegli mobilizēt um, administrācijas vai uzņēmumu pārstāvis. Kaut arī mums ir nepieciešama elastība, mums ir paredzēta mērķi līdz 2020. gadam. Bet skaidrs, ka visi pārējie strādā īstermiņa perspektīvā, un tā tad mums tas eh, viņu redzesloks jāpaplašina. Tālāk runājot par pārtiks palīdzību nabadzīgajiem un par Eiropas sociālo fondu šai ziņā. Es labi saprotu visu jūs sacītu, taču problēma ir tā, ka vispārējā reglamentā Eiropas sociālais fonds ir paredzēts kā daļa no kohēzijas fondiem. 40% no kohēzijas fondiem tiek piešķirta Eiropas sociālajiem fondam. Acīm redzot, pārtiks palīdzība ir sociālā fonda ziņa. Jūs to pieminējāt, taču ļoti grūti ir to iz, izkustināt, tāpēc, ka tur vēl ir struktūra virstā. Tālāk par fonda izmantojumu Es zinu, kas notiek daudzās valstīs, daudzos reģionos saistībā ar Eiropas sociāla fonda izmantošanu. Šodien, nesen sācies 2012. gads, un šī programma beidz 2013. gadā, šodien apmēram 30% no līdzekļiem ir jau piešķirti, 30% ir saistības, un programma beigsies 2013. gadā, un būtībā viena trešdaļa no šī fonda līdzekļiem vēl paliek, un tai būtu jāatbalsta pro, projekti līdz 2013. gadam. Tātad mēs skaidri redzam, ka projekta izstrādē novērojami aizkavēšanās, un mums jāstrādā visiem kopā, lai šie līdzekļi varētu tikt izmantoti un partneri visos līmeņos šai ziņā ir nepieciešama. Līdz beidzot priekšstādātājas kundze, es 300% apjomā piekrītu jūsu analīzē saistībā ar Eiropas politiku un tās īstenošanu vietējā līmenī. Es zinu, cik lielā mērā reģioni vēlas izmantot Eiropas uh, sociālo fondu, lai īstenot savus uh, mazos uh, mērķīšus vietējā līmenī, un mums ir par to jācīnās. Paldies! Paldies, turpin priekšsādātāji, līdz ar to mēs esam beiguši šī darba kārtības punktu izskatīšanu. Es tā saprotu, ka teksts tuvākai laikā būs jāiesniedz, un pēc tam tad mēs redzēsim, kāds ir darba grafiks. Pāriem pie 26. darba kārtības punkta pateicos mūsu diviem kandidātiem Eiropas izglītības eh, fonda, uz Eiropas izglītības fonda valdi. Pateicos viņiem, ka viņi ir gaidījuši šo laiku. Acīm redzot, esmu ļoti priecīga uzņemt manu priekšgājēju, tagad jau citā statusā. Kā jūs zināt, Eiropas parlaments nozīmē trīs valdes locekļus. Viņiem šajā valdē nav balsošanas tiesību. Agrāk parlaments nozīmēja pirmā, pirmajā valdē trīs. Uh, Trīs kandidāts Saralam Parkin Opekūnzi, uh, ir arī kandidāts, kas atteicās no šī goda. Un, un tad viņš arī nav mūsu vidū tagad. Mēs uzklausīsim divus tagadējos kandidātus, kas ir ieradušies mūsu vidū. Un es piedāvāju varbūt vispirms uzklausīt Žan François Mezjē kungu, kurš agrāk ir bijis šī fonda valdē, viņš pauda savu gatavību turpināt savu darbu, kā to paredz dibināšanas eh, nolīgums. Un pēc tam uzklausīsim Jānu Andersenu kungu. Miziera kungs, vārds jums, nu, eh, cik vien jūs ilgi vēlties runāt tik jūs to varat darīt. Jūs pastāstīs par savu motivāciju un iespējams arī par jūsu ilgtermiņa skatījumu, jo jums jau ir pieredze šajā jomā. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies par šo uzaicinājumu! Es vēlos atjaunot manu kandidatūru divu, trīs apsvērumu dēļ. Pirmkārt, jūs jau to minējāt, uh, attiecīgā regula attiecībā uz Eiropas izglītības fondu, jeb ETF, ir uh, pārskatīta 2008. gada decembrī, un līdz ar to šai fonda, šim fondam tiek piešķirta visnotaļ atbilstoša misija. Te ir globāla pieeja izglītībai par uh, cilvēku kapitāla attīstību, Te arī attiecas, ir saikne uz eh, galvenajām, saikne ar galvenajām valstīm, pirms pievienošanās valstīm un kaimiņu valstīm. Eh, šis jautājums ir aktuāls pat laban konkrēti Magriba valstīm, mūsu kaimiņu valstīm, kas piedzīvo pārējais periodu. Un uh, arī jauniešu izglītošana ir svarīgs izaicinājums kas fondam ir ļoti būtisks. Un fonds ir mobilizējies, lai sniegt atbildušiem izaicinājumiem. Šim fondam ir reāla pieredze. Tas attiec gan uz uh, finansējumu, kaut arī uh, šis fonds nesniedz finansējumu atšķirībā no Pasaules bankas. Tam ir eh, tieša pieeja eh, politiku vadībai. Es vēl gribētu norādīt uz to, ka fonds vēlas saskaņot Eiropas Savienības iekšējo politiku, te es domāju, Kopenhāgenes procesu vai procesu saistībā ar kaimiņu attiecību valstīm un uh, arī sadarbību ar Um, citām valstīm, kas atbilst fonda misijai. Nu, jau trīs gadus fonds ir uh, attīstījis uh, partnerību ar uh, daudzām partnervalstīm, un šī fonda pieredze man šķiet ir atzīsta visā pasaulē. Treškārt, jūs sacījāt, es, ka, es kopā ar saviem kolēģiem, konkrēti ar Saru Parkin mēģinām uh, rast uh, reālu lomu. Tātad uh, te ir runa par biežām mm, sanāksmēm, viedokļu apmaiņām ar jūsu komiteju. Tas ir būtisks ieguldījums vienkārši apsvērumu dēļ. Šodien mēs vēlamies attaisnot ar mums saistītās cerības. Vēl es gribētu minēt ka es esmu strādājis izglītības jomā un uh, cilvēku resursu jomā, uh, kas attiec uz Franciju. Līdz ar to arī uh, jūs iepriekšējais debats man jau īpaši bija interesants. Un vēl es gribētu sacīt, ka esmu strādājis arī Eiropas līmenī, esmu bijis. Uh, Eiropas uh, profesionālas izglītības asociācijas priekšsādātājs. Tas ir viens no svarīgiem tīkliem tas vēlas arī tikt atzīts e, globālā līmenī. Tādi ir e, mani e, pamatā argumenti, izvirzot savu kandidatūru. Un es esmu šīs komitejas un parlamenta rīcībā tālākai sadarbības darbam. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātāji. Aicinu uzklausīt nākošo kandidātu un pēc tam sākt pievērsties uh, diskusijām, tad, ja deputāti vēlas jums uzdot jautājumu. Dārgie kolēģi, esmu priecīgi jums dot vārdu <laughs> un esmu priecīga jūs sveikt šajā statusā. Es saprotu ka jūs eh, piekritāt koordinātoru vēlmei. Lūdzu, pastāstiet, kas motivē jūsu kandidatūras izvirzīšanu un um, arī varētu pastāstīt par savu iepriekšējo pieredzi parlamentā. Paldies, Pervanšu. Esmu priecīgs būt atkal atpakaļ parlamentā un eh, skatīt vaigā atkal manus bijušos kolēģus. Mēs pavadījām kopā tik daudz gadus 14 ar pus gadu esmu strādājis šajā parlamentā. Kopš tā laika neesmu bijis e, šeit atpakaļ, šiet kopš 2009. gada maija. Tad, tad pēc tam es vēl to gadu 2009. gada jūlijā biju Strasbūras parlamentā. Tā bija pēdējā reize, kad biju parlamentā. Strasbūras sesijas laikā. Tātad esmu ļoti priecīgs atkal būt jūsu vidū. Tad nedaudz par uh, savu darbu komiteju un parlamentā. Parlaments ir svarīga iestādi, taču man tā bija sava veida universitāte, jo šeit var iemācīties ļoti daudz. Mēs apgūstam zināšanas. Tā ir sava veida universitāte. Daudziem cilvēkiem Zviedrijā es par to stāstu, par parlamenta darbu. Es nevēlos eh, sīki stāstīt par šo fondu, bet vispirms tādu vispārēju komentāru par to un tad, kāpēc vēlos kandidēt uz šo amatu. Vispārējie komentāri būtu par Eiropas priekšā esošajiem izaicinājumiem. Jūs par to jau runājāt. Šodien Es gribētu sacīt, ka es bieži nerunāju par problēmām, bet drīzāk par izaicinājumiem. Man šķiet, ka tā ir pareizāk. Mēs jau noskaņojamies uz eh, problēmu risinājumu. Problēmas ir grūtāks nekā izaicinājums. Tātad izaicinājumi ir ekonomika, izaugsme, kas saistīta ar nodarbinātību un arī saikne ar sociālajiem jautājumiem, labklājību, piemēram, labklājības sistēmas finansēšanu. Izaicinājumi dažās valstīs ir lielāki nekā citās, taču tie pastāv visās valstīs. Kopš devos prom no parlamenta, esmu ar vienu aktīvi strādājis. Es aizmirsu pieminēt savā uh, dzīves eh, aprakstā eh, minēt, ka kopš 1972. gada līdz 1988. gadam strādājis par skolotāju un tagad saistībā ar sociālo fondu esmu bijis arī Zviedrijas sociālā fonda valdei. Pat, <laughs> pat labam tādas valdes vairs nav. Taču to laika es biju šīs valdes loceklis. Viens no galvenajiem izaicinājumiem ir saistīts ar izglītību, vismaz tā es domāju. Tagad es esmu Helsingborgas izglītības valdē. Ja mēs paraugāmies uz šo reģionu, arī tajā ir bezdarbs. Mums arī ir vairāk trūkumi. Ja mēs paraugāmies uz bezdarbniekiem šodien, Tie ir jauni cilvēki. Taču ne visi jaunieši, bet tieši tie jaunieši, kam trūkst izglītības, tie, kas agri pamatuši skolu, viņiem izglītības pietrūkst. Ne, ne tik bieži tas nu, attiecas uz cilvēkiem, kam ir izglītība, uz jauniešiem. Dažkārt viņi ir ieguvuši nepareizi izglītību, taču tas nav tik bieži. Ja jūs paraugāties uz vecāku atgājumu cilvēkiem, tādi varētu būt piemēram, 45 gadu vecs, 50 gadu vecs un vairāk veci cilvēki. Darba dirguma mainoties, šāda cilvēka izglītība izrādās neatbilstoša. Tad kas mums ir jādara? Mēs par to jau vairāk kārt esam runājuši. Mums ir jāizveido tāda izglītības sistēma, kurā varētu valdīt mūža izglītība. Nekad nav par vēlu. Jauniešiem būtu jādod otrā iespēja, trešā iespēja, ceturtā iespēja iegūt pāreizo izglītību, kas ir derīga attiecīgajā darba tirgus situācijā. Un tas pats attiektos arī uz vecāku atgājumu cilvēkiem. Arī viņiem jā, jāiegūst izglītību. Man tagad ir 64 gadi, taču pat es varētu ar vienu kaut ko mācīties. Nekad nav par vēlu. Tāda ir Eiropas Savienības izaicinājumi. Eiropas izglītības uh, fonds sadarbojas ar kaimiņu valstīm. Dažas no tām nākotnē kļūs par Eiropas Savienības dalību valstīm, citas saglabā savu partneru status, un mēs ar tām sadarbojamies ļoti lielā jomā. Mums ir arī svarīgi, ka izglītības sistēmas iesaista sociālos partnerus svarīgi, lai arī tajās valstīs izglītības sistēmas tiektu attīstītas. Jo, kā jau jūs zināt, runājot par Ziemeļa Āfriku, te nav runa tikai par izglītību, par eh, labklājības sistēmu. Te ir runa par saikni ar demokrātiju. Ja jūs vēlaties, lai šīs valstis attīstītos, lai tās kļūtu par veiksmīgiem partneriem Eiropai, lai šīs valstis būtu la, gana labas arī mums, tad arī šīm valstīm jāizveido mūža izglītības sistēma. Tai sistēmā jābūt tādai, kas nodrošina, ka jaunieši iegūs darbu. Tas attiec uz izaugsmu, uz nodarbinātību, uz labāku labklājības sistēmu. Taču izglītība arī saikne ar demokrātiju, un tādā situācija ieguvējas būs abas puses, gan mēs, gan šīs valstis. Un šādā kontekstā es biju ļoti priecīgs par tā brīdī, kad saņēmu jautājumu. Jo tais, sai, tai, tādā veidā es varēju ne tikai apcīmot parlamentu un šo komiteju pēc šiem ilgiem 14,5 gadiem, bet es esmu priecīgs arī par šo Eiropas dimensiju un jo īpaši par manu reģionu dimensiju. Tā ir ne tikai uh, Eh, Zviedrijas dienvidu daļa, bet eh, arī eh, Dānija. Ja mēs darbojamies tikai 15 km no robežas ar Dāniju, ar Kopenhāgenu. Tā tad šis darbs Eiropas izglītības fondā man būtu, man nozīmē daudz, un es gribētu arī turpmāk ar jums sadarboties. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētāji došu vārdu kolēģiem. Varbūt jūs vēlaties uzdot jautājumus kandidātiem. Sarkas kungs, lūdzu. Gracias, señora presidenta. No este. Paldies, priekšsēdētāji. Tas nav tikai tāds divi tehnisks jautājums, bet um, drīzāk kā tāds pieklēpes izteikums eh, sociālas un demokrātu politiskās grupas vārdā pret eh, šiem abiem kandidātiem, pāriem, ko esam iepazinuši rakstiski. Mēs gribam jūs sirsnīgi sveikt šeit. Jūs esat īstenībā jūtaties kā mājās. Šeit runa par labu sadarbību. Bija arī zināms, kā pie koordinātoriem Viņš uzstājās daudz, viņš ar savu uzstāšanos arī to vēlreiz apstiprināja, kā viņam ir uh, ļoti laba pieredze un uh, viens kandidāts ir bijušais uh, priekšsēdētāji pie sociālistiem Es nezinu, vai viņš ir no kāds nos, noslēdzis kādu Fausta uh, vienošanos vai, vai līkumu, jo viņš izskatās daudz jaunāks nekā viņš stāstīja, cik viņš vecs ir. Ļoti labi, ka viņš uh, aktīvi darbosies Eiropai, Eiropas uh, labumam. Jā, tas ir, uh, viņiem ir gan akadēmiskā izglītība, gan arī praktiska pieredze. Es domāju, ka ļoti labi, ka viņa pieredze šeit parlamentā arī varēs ļoti labi izmantot, un tas, viņam, protams, atvieglos viņam darbu. Mīļais, ja nu, mēs ļoti veiksmīgi sadarbosimies, vēl kaut kas priekšsēdētājs kundze. Ja tagad trīs kandidāti un trīs vietas, trīs amati, varbūt varētu jau tagad vienkārši apstiprināt, ko koordinātori ir ieteikuši mums jau nebeidzot formā pat balsts. PP m'a déjà euh, entretenu sur cette question, mais qui n'est pas le. Jā, es uh, par to jau izteiktos, bet es tagad nav darba kārtībā, tādēļ lūdzu pagādieties uh, brīdi. Uh, Lambērs kundze, lūdzu. Uh, thank you. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šīm prezentācijām, ko dzirdējām. Es zinu, kā strādā mūsu pašreizējie ekspertu panelī. Man ir pāris jautājumu. Kāda jūsuprāt varētu kāds jūsuprāt varētu būt tas ieguldījums, ko jūs, kā no parlamenta iecelt eksperti, varētu nest paneļa darbā? Kā varat to mainīt, padarīt par labāku? Varbūt jūs varētu nedaudz runāt arī par to, ko esat e, iepriekš kā eksperti e, panākuši vai ko panāksiet, kad strādāsiet tur Andersena kunga gadījumā? Pārvaldības ziņā, varbūt saturiski, aģentūras darbā un tam līdzīgi. Paldies, vai ir kāds cits vēl, kas vēlas izteikties? Labi, tad es pat arī runāšu. Es vairāk gribētu runāt līdzīgi kā Lambērs kundze. Abus jūs uzrunājot. Jūs, protams, viens no jums ir ļoti bagātu pieredzi, otram kā lieliski nākotnes plāni. Ja valdē ir pārstāvi, kas ko iecels parlaments, tad tādā gadījumā, protams, jūs darbosieties pilnīgi neatkarīgi nenoliedzami. Jūs taču esat izlasījuši visus šos noteikumu dokumentus, kas attiecas šobrīd uz šīs iestādes statusu un to regulē kopumā. Parlaments ieceļ šos locekļus, bet, protams, ka eh, jūs tur darboties neatkarīgi. Tāpat laikā tīri sociālajā jomā, nu, pastāv tāda vilšanās sabiedrībā šobrīd, respektīvi, jo, ja, ja vēlamies uzvarēt šai cīņā ar ekspertīzi, ar idejām, Un, ja vēlamies uzvarēt, lūk, to, ko šobrīd dara e, finanšu ekonomika, tad mums ir vajadzīga ekspertīze arī otrā jomā. Jo ir jābūt spējai konfrontēt, eh, nonākt konfrontācijās un detalizēt aizstāvēt visus šīs akadēmiskos pētījumus un mūsu darbu. Vēl viena lieta, ko sapratu. Tā kā eksperti strādā no vienas puses tur un politiķi strādā no otras puses, tad tādā gadījumā šādā situācijā tas nedarbojas, tas nav atbilstīgi jo politiķiem ir vajadzīga eksperta palīdzība, nenoliedzami. Bet, bet būtu labi, ja būtu arī šī saikna otrādāka. Es esmu tikusies ar ekspertiem, un es saprotu, kāpēc ir tieši tāds, tāda attieksme. Jo, lūk, nu, strādājot neatkarīgi, it kā negribas ņemt vērā visus šos politikas pasākums un darbu kārtības, bet, nu, atklāt sakot, nu, paskatieties, Kas tad ir tas, pie kā jūs strādājat? Kāda ir tā darba kārtība? Tā taču pilnīgi noteikti ir saskaņot un pieskaņot politiķu darbu kārtībai un vajadzīga tā ekspertīze un tā. Nevis, pēc, nevis politiskais spiediens, nē, bet visi šie soļi, pie kā strādājam, pilnīgi noteikti ir saskaņot ar politiku. Šie tas bija Turīnā, ne Dublinā, priekšsādātājs sev labo, kad es vaicāju. Vai tad nebūtu labi, ja mēs varētu kaut kādā veidā izvērtēt, lūk, arī eh, krīzes sociālo ietekmi, taupības pasākumu sociālo ietekmi? Man tik teikt, nē, tas taču atkarīgs tikai no komisijas. Bet, nu, tad man ir tāds dubulti jautājums, vai jūs uzskatāt, ka jūsu neatkarīgais status šī fonda valdē varētu tikt izmantots tā, lai veicinātu bagātā glaugu starp jums un parlamentu un komisiju, nevis tikai visu pieņemt no komisijas, un eh, šobrīd, jāsaka, parlaments nevar atklāt, pieprasīt, tiešā veidā pieprasīt pētījumu. Tam jāiet sarkomisija, tāpēc uzdod jums jautājumu. Un otrs jautājums, kā jūs definējat šo fonda darba programmu? Vai jūs jūtat, ka tur ir kaut kāds vēl tāda iespēja, kas ļautu, nu, zināmā mērā saglabāt, protams, zinātnisko brīvību, vienlaicīgi tomēr ir vienots raudzīties arī uz to darbu, ko mēs veicam, tā lai šie darbi būtu paralēli, tiktu saskaņoti. Tātad pievērsties nedaudz eh, tam, ka mēs varētu dot kaut kādu bišķi lielāku ieguldījumu nekā tikai iecelt valdēšos eh, pārstāvis. Mēs vakardien jau runājām ar fondu pārstāvjiem par to. Vai jūs tādā pašā kārtībā vēlaties izteikties? Labi, tādā pašā kārtībā. Mizier kungs. Priekšādātāji. Regulējumu maiņa, nu es nedomāju, ka būtu liederīga, jo Tas, protams, jau bija kompromisa teksts, un kompromisu mūsdienās rast nav viegli, tāpēc to grozīt nevajadzētu. Faktiski pašreizies regulējums mums jau ļauj darīt ļoti daudz, ko apmeklējums, ko jūs veicāt, runājot lūk ar fondu un runājot ar citiem parlamentāšiem, liecina, ka fonds pilnīgi noteikti ir jūsu rīcībā. Ir gatavs jūs uzklausīt. Tāpat arī reaģēt uz jūsu oficiālām prasībām un neoficiālām prasībām un lūgumiem. Bet, ja runājam par ekspertīzi, ko mēs varētu nest fondam pavisam tiešā veidā, kā jau jūs teicāt, eh, dzīvojam situācijā, kad eh, jāizturas ļoti uzmanīgi, jā, ir eh, eksperti, kuriem nav tie tādā striktā ziņā jūsu mandāta. Un ir jāpanāk šis pareizais līdzsvars starp fonda darbu un arī parlamenta darbu. Tam jābūt uh, informētam par to, kas notiek parlamentā, kādas debatas šeit notiek, kādas ir prioritātes jums. Jūs domāju, ka sociālā fonda prioritātes, piemēram, ko dzirdējām, nu pat apspriežam, bija ļoti interesants un saistīts ar šo jomu. Turklāt, protams, jā, šo situāciju var uzlabot, mēs varam gatavot jums arī ziņojums, nu, ikgadēji un tā tālāk, varbūt darīt to ātrāk, steidzamāk kas attiec uz fondu un tas, kādā veidā programmas tiek izstrādātas un izvērtāts, arī te var būt uzlabojumi. Fonda valdē, protams, komisija ir liela loma spēlējama, jo tā ir tā, kas ir tas vadošais spēks. Nu, tik un tā situācija ir tāda, ka varam, protams, arī tīri būtiskā veidā ņemt vērā parlamentu prioritātes. Piedalījos darba grupas uh, darbā, kas strādā pie šī fonda darba kārtības tādā vidējā termiņā. Tieši kā jūs norādījāt, tur ekspertiem, finanšu ekspertiem un ekonomikas ekspertiem blakus eh, strādāja arī eksperti cilvēku resursu jomā, mm, darba tirgus eh, speciālisti tādi, kas dar nodarbojas ar izglītības politiku. Un tātad viss šī sadarbība bija ļoti pa, sektorā, pa, gāja pāri sektoru robežām. Un šie tīkli, kas tiek veidot, ir ļoti svarīgi arī ekonomikas krīzes laikā, protams, ir jāspēj tā rīkoties. Un tāpēc tiešā veidā piedaloties eh, izglītības fonda darbā, valdes darbā, nu, tad tam ir jābūt kaut tādam diezgan elastīgam uzdevumam. Jo mēs, kā lūk, fonda eksperti darbu dodamies gan uz Tunisiju, gan citām valstīm, dodam savu ekspertīzu, savu viedokli, piedalāmies darba grupās, un tad, lūk, šī informācija tiek izmantota, protams, tālāk. Nu, nosacījumā var sakot statūtus un regulējumu mainīt, nē, bet varbūt tie ir praksē mainīt kaut kādus tādus darba elementus, kas ļautu šo sadarbību padarīt plašāk. Nākamais runātājs lūdzu. Andersen kungs, vispirms pateikticos par laipniem vārdiem, Aleksandra. Tad jautājums no Džīnas Lamberts un priekšsēdētājas puses. Šie jautājumi saistīt savā starpā. Ja Eiropas parlaments ieceļ ekspertus, tad kādēļ? Vai parlaments no tā gūst kaut kādu labumu? Mhm, nu, tā tam vajadzētu būt savā ziņā. Es domāju, ja jūs ieceļat ekspertu, tad mums vajadzētu uzturēt saikni. Mēs varētu to vēl apspriest. Es varētu, piemēram, sakot tam, kā arī iznās diskusijas Eiropas parlamentā un sasaistīt to ar savu amatu valdē un šī kustība varētu būt arī pretējā virzienā. Diskusijas, kas norisinās valdē, varētu tālāk sniegt ieguldījumu šeit un varētu gūt eh, jūsu viedokli, vai mēs rīkojamies pareizi, vai mums būtu jārīkojas citādi. Tas manā skatījumā ir svarīgi, bet kā jau jūs sacījāt, mums valdē nav balstiesība Taču es domāju, jūs varat sniegt, var sniegt savu ieguldījumu arī nebalsojot. Parasti valdei tas ir izdarāms. Tad, ja jautājumi jūs interesē, ja jūs ieguldāt sevi darbā, un ja jūs cenšaties būt aktīvs. Es reāli nezinu īpaši daudz par pašreizējo darba programmu un kas ir noticis agrāk. Es uh, sazināšos ar Eiropas izglītības fondu tuvākajā laikā, tuvāko dienu laikā, tad es iepazīšos ar šī fonda darbu, tas gūšu ieskatu šī fonda darbā. Citādi jau jūs nevarat šajā fondā darboties, jūs reāli nezināt, kāda ir tā programma. Kad būšu guvis savu ieskatu un iepazinies ar valdes darbu, tad es gribētu atkal atgriezties pie jums un tad mēs varētu apspriesties, vai fonds rīkojas pareizi, ko parlaments vēlētos eh, redzēt mūsu darba programmā. Varbūt daži projekti parlaments skatījumā ir svarīgāk par citiem, vai mums būtu jāuzsāk kādi jauni projekti. Iespējams, ka mēs nevaram eh, pieņemt lēmumu, taču vismaz mēs tā varam norādīt valdei. Šāda veida diskusijas es varu iedomāties. Tā tad es domāju tā. Ja jūs ieceļ tā saucamos ekspertus, tad jums eh, par to mm, arī būtu jāgūst kāds labums. Jābūt saiknē starp jūs ieceltiem ekspertiem un šai komitejai. Paldies! Lielas paldies, turpina priekšsādātāji! Paldies par vēlmi uzstāties šeit, ņemot vērā lēmums, kas mums, ņemot vērā lēmumu, kas mums jāpieņem, es domāju, nekāds problēmas nebūs. Tātad pārēju pie pēdējā darba kārtības punkta, kā jā, abi e, koordinātori, tautas partijas un es sociāldemokrātu grupas koordinātoru sacīju, tad e, mēs varam ķerties klāt. E, mm, Uh, mūsu ekspertu iecelšanai, mēs varam vienkārši uh, izdarīt savu secinājumus. Mums ir trīs kandidāti, divi, kas agrāk jau bija, un trīs tagad. Mēs uh, katrā ziņā vēlam jums veiksmi jūsu darbā. Es to um, jums vēlu nodarbināsies uz sociālo lietu locekļu vārdā. Jūs zināt, ka šogad eh, mūsu komiteja arī dosies uz Turīnu, un šajā veidā tad mēs varēsim satikties. Taču es nebūšu šīs delegācijas vadītāja. Paldies jums un sveicu jūs! Nous en avons terminé avec ce point. Alors, du jour, il n'y a pas... Tātad mēs esam beiguši ar šo darbu kārtības punktu. Dažādi jautājumi nav. Nākošā sanāks notiks 13. februārī pulksteni 19. Strasbūrā.